Good afternoon, colleagues. Labdien, kolēģi. Sāksim mūsu sanāksmi. Vispirms mums ir jāapstiprina darba kārtība. Uzskatīsim, ka tā ir pieņemta. Man ir paziņojums par valodu režīmu. Tā kā pašlaik notiek budžeta samierināšana, vairākas um, kabīnes nedarbosies, līdz ar to nebūs pieejams tulkojums dāņu, ungāru, slovēņu, horvātu un maltiešu valodās. Atvainojamies par, radu, par nērtībām, kas varbūt jums radušās. Tagad mums ir jāapstiprina iepriekšējās sanāksmes protokoli, septembra un oktobra sanāksmes protokoli. Paldies, uzskatīsim, ka tie ir apstiprināti. Tagad ceturtais darba kārtības punkts monetārais dialogs ar Eiropas centrālās bankas priekšsādātāju Mario Draghi. Sveicām viņu mūsu vidū. Liels paldies, ka varējāt atkal pie mums ierasties. Jūs uh, ļoti bieži un regulāri braucat pie mums, lai piedalītos dialogā. Mēs, protams, gaidīsim arī, lai Mario Draghi mums pastāstā par ECB valdes nesen pieņemtajiem lēmumiem piemēram, par ABS programmu, par obligācijām, par to, eh, kāda varētu būt ECB bilance un tās ietekme, tāpat arī par lēmumiem izmantot papildu un konvencionālos vēstupīri instrumentus ECB mandātā, ja tas būtu nepieciešams. Un koordinātori ir noteikuši arī konkrētus tematus, pie kuriem mums ir jāstrādā eiro sistēma uh, ķīlu ietvars un arī uh, nepa, nekonvencionālie monetārās politikas pasākumi. Kā vienmēr, vispirms izteiksies Dragīkungs, un pēc tam uh, būs uh, piecu minūšu jautājumu un atbilžu daļas. Dodu vārdu tagad Mario Dragī. Paldies, priekšādātāji. Priekšādātāji godāmie deputāti, ekonomisko un monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka atkal varu um, izteikties šajā komitejā pēc um, pēdējās uzklausīšanas 2014. gadā. Šis gads ir bijis liels pārmaiņu gads gan Eirozonai, gan arī visai Eiropas Savienībai. Šis gads ir nozīmējis uh, likumdošanas progresu vairākās jomās. 2014. gadā piedzīma Banku Savienība ar vienoto uh, rezolūcijas mehānismu, tātad arī tika ieviests vienotais uzraudzības mehānisms un arī tika uh, veiksmīgi pieņemts banku bilanču izvērtējums. Uh, Šis bija izaicinājums pilns gads monetārai politikai, jo ECB vajadzēja pieņemt dažādus pasākumus attiecībā uz riskiem un mm, vajadzēja ņemt vērā arī ļoti mm, negatīvās ekonomiskās izredzes. Pirmkārt, mums ir jāņem vērā finanšu sadrumstalošanās un monetārā politika, tāpat arī eirosistēmas mm, ķīlu ietvers. Es pieskaršos abiem šiem jautājumiem, taču vispirms es gribētu paskatīties uz to, kādas ir vispārējās ekonomiskās prognozes. Pašreizējā izaugsme Eiropas Savienībā ir pavainājusies un nesen uh, pieņemtās prognozes ir pielāgotas uz leju. Vienlaicīgi mums ir jāskatās arī uz to, ka uh, 2015. un 2016. gadā varētu būt mērena atveseļošanās. Pieprasījumu varētu atbalstīt vairāki faktori. Starp tiem ir mūsu monetārās politikas pasākumi un fiskālajā konsolidācijā un struktūra reformās panāktais progress dažās valstīs. Vienlaicīgi ļoti augsts bezdarba līmenis, neizmantotā kapacitāte un vēl ar vien notiekoš, notiekošie un arī vajadzīgie bilanču pielāgojumi atvesaļošanos palēninās. Ekonomisko prognožu riski uh, samazinās, jo īpaši pavājināšanās Eirozonas izaugsmē, kas uh, notiek paralēli augstākiem ģeopolitiskiem riskiem, uh, varētu pasliktināt uzticēšanos, jo īpaši privāto investīciju jomā. Bez tam nepietiekams progress struktūra reformās Eirozonas valstīs rada papildu negatīvu risku ekonomiskajām prognozēm. Inflācija Eirozonā vēl ar vien ir ļoti zemā līmenī. Oktobrī tā bija 0,4%. Mēs sagaidām, ka tā saglabāsies pašreizējā zemajā līmenī eh, tuvāko mēnešu laikā. Pirms eh, tā pakāpeniski paaugstināsies 2015. un 2016. gadā. Attiecībā uz nākotni mēs eh, ļoti cieši kontrolējam riskus, kas saistās ar cenu attīstību. Pēdējie monetārie dati norāda uz nelielu izaugsmi ikgadēji izaugsmas rādītāji ir mēreni pieauguši pēdējos um, mēnešos, un šķiet, ka kredītu izaugsmas pagrieziena punkts tagad ir aiz mums. Kredītu izaugsmas uh, likmes, kaut arī tās ir negatīvas, uh, pakāpeniski uzlabojas. Tagad runāšu par uh, finansiālos fragmentāciju. Tas ir pirmais temats, par ko jūs vēlējāties runāt šīs dienas uzklausīšanā. Finanšu fragmentācija ir bijusi viens no galvenajiem šķēršļiem, lai varētu vadīt monetāro politiku uh, un nodrošināt mūsu mandātu sasniegšanu. Ņemot vērā apņēmīgo rīcību, ko ir uzņēmusies ECB, e fragmentācija ir ievērojami samazinājusies kopš uh, finanšu krīzes augstākā punkta nenodrošinātas naudas tirgus likmes atkal tiek izmantotas, tāpat arī obligāciju izlīdzināšanās eirozonā uh, ir samazinājusies kopš 2012. gadā. Šādā veidā mēs varam dom domāt par pakāpenisku uzticības palielināšanos investoru vidū eirozonā. Uh, Taču vēl ar vienu mēs saskaramies ar tādu situāciju, kur mēs nevaram nodrošināt pietiekami piemērot monetāro politiku pēdējā līmeņa aizņēmējiem Eirozonā. Tas ir tāpēc, ka kredīti tirgi dažās Eirozonas vietās vēl ar vien nav īsti atvesaļējušies. Tas nozīmē, ka kredīti izaugsme sašaurinās un kredīti nosacījumi, kaut arī nesen tie kļuva vieglāki, vēl ar vienu ir ļoti strikti, ja mēs skatāmies no vēsturiskās perspektīvas. Ļoti svarīgi. Banku finansējuma izmaksas ir uzlabojušās, bet dažās dalībvalstīs tās vēl ar vienu ir ļoti augstas. Tur, kur tās ir zemākas, tās netiek pilnībā pārņemtas reāli ekonomikā. Monetārās politikas pasākumi, par kuriem tika pieņemti lēmumi jūnijā un septembrī, Tātad eh, mētiecīgas ilgtermiņa refinansēšanas operācijas un iepirkuma programmas eh, vērtspapīriem ir paredzēti, lai mēs varētu pārvarēt eh, šos šķēršļus. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu nodrošināt kredītus Eirozonas ekonomikai un nodrošināt tālāku monetārās politikas pielāgošanu. Mēs redzam agrīnas prognozes, ka Eh, kredītu atvieglošanas pakotne nodrošina redzamus, eh, redzamas priekšrocības. Kopš jūnijas sākuma mēs redzam, ka tirgus likmes ir ievērojami samazinājušās. Pašlaik šī līkne ir zem nulles divu gadu robežās. Nav sagaidāms, ka eonija pārsniegs 25 bāzes punktus pirms 2018. Eh, gada. Trīs mēnešu eiribor likme, kas ir ļoti būtisks rādītājs monetārajā politikā un ietekmē aizdevumu likmes, ir sasniegusi ārkārtīgi zemu līmeni un pašlaik ir ļoti tuvu nulē. Politikas lēmumi, jo īpaši tie, par kuriem tika paziņots septembrī, radīja uh, arī sašaurināšanos citās um, kapitāla šķirās, tā skaitā ABS, obligācijās un dažādu veidu obligācijās. Taču mums ir vajadzīgs vairāk laika, lai mēs varētu izjust šo pasākumu pozitīvo ietekmi. Šajā kontekstā es gribētu uzsvērt, ka mēs esam apņēmušies paskatīties uz to, kāda varētu būt šo vispārējo uh, pasākumu ietekme. Tātad te ir runa par aizdošanas operācijām un arī uh, par atbalstu inflācijai un atveseļošanos Eirozonas ekonomikā. Visiem šiem pasākumiem būs ievērojama ietekme mūsu bilancē, un mēs sagaidām, ka tā varētu uh, būt uh, aptuveni tāda kā 2012. gadā. Tas nodrošinās, ka mūsu monetārā politika nodrošinās pakāpenisku atvesaļošanos un uh, inflācijas likmju atdevi vidējā termiņā, kas būs daudz tuvāk mūsu mērķim, bet uh, ļoti tuvu diviem procentiem. Vienlaicīgi mums ir jāskatās arī uz negatīvajiem riskiem attiecībā uz inflāciju, jo īpaši, ja mēs ņemam vērā to, ka izaugsme ir palēninājusies un uh, monetārā un kredīta dinamika ir no, nomākta. Uh, Mums ir ļoti rūpīgi jākontrolē un visu laiku jāizvērtē mūsu monetārās politikas piemērotība. Mums ir jādomā, kādi būs riski pārāk garai zem, garām zemes inflācijas periodam. Un valde ir vienprātīga attiecībā uz to, ka ir jāizmanto papildu nekonvencionālie instrumenti tās mandātā. Mēs esam arī uzdevuši atbilstošajiem ECB eh, e darbiniekiem uh, un Eirosistēmas komitejām laicīgi sākt sagatavot papildu pasākumus. Šie pasākumi varētu, piemēram, nozīmēt tālākas izmaiņas Eirosistēmas bilances izmērā un sastāvā, ja mēs eh, var, sasniegsim garantētu precu eh, cenu stabilitāti vidējā termiņā. Taču ar monetāro politiku mēs nevarēsim pārvarēt finansiālo fragmentāciju Eirozonā. Fragmentācija pāri nacionālajām robežām ataino arī mm, līdzsvera trūkumu un institucionālos trūkumus valstīs. Lai to varētu pārvarēt, mums ir vajadzīgas apņēmīgas struktūra reformas no dalību valstu valdību puses, lai uzlabotu biznesa vidi un noteiktu stimulus investīcijām, lai varētu veicināt eh, produktivitāti, raidīt darba vietas un uzlabot ekonomikas izaugsmas potenciālu. Finansiālās fragmentācijas samazināšanai ir jānodrošina arī tālāku ekonomisko un finansiālās mm, integrācijas trūkumu pārvarēšana. Kā jau es eh, minēju, Banku savienība tagad ir jāpabeidz pēc visaptverošā izvērtēšanas pabeigšanas un uh, arī pēc eh, uzraudzības atbildības uzņemšanās. Tas nozīmē, mums ir jāpabeidz SRM, ir jāpalielina aizņemšanās kapacitāte uh, Single Resolution Fund, un vienlaicīgi mums ir jānodrošina arī rezerves pasākumi. Mums ir jāskatās nākotnē, ir jādomā par tālāku finanšu tirgu integrāciju, ko varētu saukt arī par kapitāla tirgu savienību. Uh, un šādā veidā mēs varētu samazināt finanšu tirgu fragmentēšanos, mēs varētu uzlabot finansējumu MVU un varētu arī mm, uzlabot ECB monetārās politikas eh, mm, tālāk nodošanu un varētu uzlabot arī ekonomisko izaugsmi. Mēs skatīsimies, kādus elementi, par kādiem elementiem komisija paziņos 2015. gadā, un es nešaubos, ka Eiropas parlaments kā viens no likumdevējiem spēlēs šeit nozīmīgu lomu. Tagad eh, pāris vārdu par eh, otro jūsu izvēlēto tematu. The very beginning, the Eurosystem collateral framework had been designed to achieve two goals at the same time. First, Es eh, gribētu runāt par garantiju ietvaru, kas ir paredzēta eiro sistēmā. Pirmām kārtām mums ir jādomā par mm, zaudējumiem, kas varētu rasties uh, un ko pieprasa ECB un ESCB statūti. Otrakārt, ir jānodrošina eiro sistēmas kredīta operācijas notiktu pienācīgi glūdi, lai būtu pietiekami daudz garantiju. Nesenā pieredze mums rāda, ka šāda duāla uh, sistēma, eiro sistēmas um, ietveros, ir bijusi ļoti efektīva. Līdz šim eiro sistēma nekad nav mm, pieredzējusi zaudējumus, kas eh, nāktu tieši no eirosistēmas kredīta operācijām. Dažos gadījumos, kad eh, pretējās puses ir saskārušās ar uh, maksājumu nespēju, piemēram, Lehman Brothers meitas uzņēmu gadījumā, eirosistēma varēja pilnībā m, mm, izvairīties no ietekmes, izmantojot uh, šīs garantijas. Šādā veidā bankas varēja pietiekami izmantot centrālo banku likviditāti visā krīzes laikā. Tas kļuva ļoti redzami kontekstā, ko ietvēra divas ilgtermiņa refinansēšanas operācijas, ko ECB veica 2011. un 2012. gadā. Šajās operācijās bankas ieguva centrālo banku likviditāti ar garantijām, 524 miljārdu eiro apmērā tikai desmit nedēļu laikā. Šis uh, pamat ietvers uh, garantija tīklam ir uh, saglabājies tāds pats kopš monetārās savienības pirmsākumiem. Eiro sistēmas garantiju ietvera trīs sastāvdaļas pirmām kārtām - partneri ietvers, otrām kārtām - pamat tiesību kritēriju līdzekļiem un, otr, un trešām kārtām - Eh, risku kontrolas pasākumi eh, kopumā nav mainīti. Eirosistēma saglabā ļoti plašu partneru tīklu, un eh, kritērija vēl ar vienu balstās uz tādiem pašiem principiem kā sākumā. Tas parāda, ka Eirosistēmas garantija tīkla projekts kopumā ir ļoti izturīgs. Taču dažas izmaiņas bija vajadzīgas, lai varētu nodrošināt, ka monetārā politika tiktu ātri īstenota. Uh, laikos, kad eh, finanšu tirgi uh, cieš no kādām problēmām un ir grūti piekļūt tirgus finansējumam. Garantiju tīklam nekad nevajadzētu darboties procikliskā veidā. Banku uh, eh, piekļuves ierobežošana likviditātei, piemēram, varētu radīt riskus, un tie būtu riski ne tikai vieglāk ievainojumām bankām, bet visai finanšu sistēmai. Tas arī palielinātu riskus centrālo banku bilancei, tā, nevis tā vietā, lai to aizsargātu. Tieši tāpēc vajag nodrošināt, lai partneri varētu turpināt piedalīties refinansēšanas operācijās, un, lai to panāktu, eiro sistēma uz laiku atviegloja dažus piekļūšanas kritērijus. Tas tika darīts vairākos gadījumos, piemēram, 2000, no 2008. līdz 2011. gadam, un atkal 2012. gadā. 2012. gadā mēs izveidojām papildu kredītu prasījumu ietvaru. Kredītu standarti tika izmainu, izmainīti, akceptējot zemāk uh, vērtētus, uh, uh, zemāk vērtēt kapitālu salīdzinājumā ar to, kāds tika akceptēts sākumā. Šis ietvers jau no pašiem sākumiem ir bijis eh, komplicēts, eh, tāpēc, ka eh, pirms tam to pārstāvēja dažādu dalību valstu tīkli. Mūsu mērķis bija nodrošināt piekļuvi šīm operācijām vairākiem partneriem, kamēr centrālās bankas paļaujas tikai uz dažiem partneriem. Tieši tāpēc šim garantiju tīklam vajadzēja ņemt vērā dažādas banku sistēmas un dažādus finanšu tirgus. Dažas Nacionālās bankas, piemēram, akceptēja kredītu prasījumus kā garantijas, kamēr citas to nedarīja. Vajadzēja atrast kopējus standārtus šim garantiju tīklam, kas uh, iekļautu vairākus uh, šos raksturojošās īpatnības, nodrošinot garantijas. Un tagad, protams, mums ir galvenais izaicinājums nodrošināt, lai šis tīkls kļūtu vienkāršāks un caurdzamāks lai netiktu ietekmēta, ietekmētas partneru iespējas izmantot refinansēšanas operācijas. Esmu pilnībā pārliecināts, ka mēs to panāksim. Dāmas un kungi, 2014. gads, kā jau es minēju, ir uh, dziļu pārmaiņu gads bet uh, mums nepietiek ar to, ko esam līdz šim jau izdarījuši. 2015. gadam ir jābūt gadam, kad visi spēlētāji Eirozonā, valdības un Eiropas institūcijas izmantos konsekventu kopēju stratēģiju, lai nodrošinātu mūsu ekonomiku atvesaļošanos. Tikai ar monetāro politiku to nevarēs panākt. Tieši tāpēc ir jūtama ļoti uh, dziļa vēlme vienoties par konkrētiem uh, īstermiņa solījumiem um, attiecībā struktūra reformām dalība valstīs, par stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanu, uh, par fiskālo stāvokli eirozonā, par stratēģiju investīcijām un arī par ilgtermiņa vīziju, lai nodrošinātu tālāku suverenitāti un ilgtspējīgu un glūdu eh, eiro, monet, ekonomiskās un monetārās savienības funkcionēšanu. Tas būtu viss, un tagad varu atbildēt uz jautājumiem. Paldies, dragie kungs, par šo ļoti būtisko ievadu. Un tagad mūsu pirmais runātājs ir no ETP grupas. Tātad 5 minūtes. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Dragī kungam. Paldies, ka esat mūsu vidū šodien un viesoties mūsu komitejā. Un tīri personīgi gribu teikt, ka priecājos par jūsu klātbūtni. Ļaujiet man atgriezties pie jūsu komentāriem par triljonu eiro investīcijām. Vai tas ir mērķis? Vai tas ir sagaidāmais rezultāts? Es domāju, mēs visi gribētu saprast, vai tas eh, tiks sasniegts un kādā veidā. Atsaucoties tieši uz to, ko jūs tikko teicāt, var arī piekrist jums, ka ar monetāro politiku vien nepietiks, lai nodrošinātu izaugsmu un darba vietas, kā jau jūs daudzkārt esat to norādījis. Mums vajadzīgas ir papildu reformas un e, iesaistīšanos no citām jomām arī dzan. Varbūt jūs varētu mazliet izvērstāk e, parunāt par šo e, aspektu un sniegt arī kaut kādus konkrētus piemērus no institūcijām vai konkrētām dalībvalstīm, ko jūs sagaidat no viņiem. Thank you vai ko viņi plāno darīt, lai nodrošinātu to, ka monetārā politika būtu efektīvāka, veicinot jaunas darba vietas un izaugsmi. Paldies! No šī gada jūnija līdz septembram mēs esam iznojuši vairākus pasākumus citu starpā pieņēmuši lēmu iegādāties eh, valstu obligācijas, kā arī īstenojuši ABS pasākums. Un mēs esam pārliecināti, ka šie pasākumi palīdzēs eh, panākt inflācijas sas, eh, rezultātu tādu, kā mēs to gribētu redzēt, respektīvi zem diviem procesiem, procentiem. Ja mēs redzēsim, ka ar šiem pasākumiem pietrūkst mērķu sasniegšanai un vidēja termiņa inflācijas prognozes pasliktināsies, tādā gadījumā, kā jau es daudzkārt esmu teicis, mēs esam gatavi īstenot vēl citus papildus eh, netradicionāls eh, pasākumus. Un mēs ceram sasniegt 2012. gada mārta rezultāts attiecībā uz mūsu bilancēm. Kā jūs teicāt, mēs esam gatavi pieņemt arī papildu pasākums, īstenot citus soļus, tad, ja mūsu vidēji termiņa prognozes pasliktināsies. Eh, un mēs redzēsim, ka ar eh, spērtajiem soļiem nepietiek, lai eh, sasniegtu inflācijas prognozes un rādītājs tāds, kā mēs to gribam. Otkārt, nu, šobrīd jau ir pilnīgi skaidrs, ka gan monetārā paplašināšanās un arī fiskālā paplašināšanās savā ziņā ietekmē ekonomiku. Un it sevišķi, ja ekonomiskā vīde neveicina investīcijas. Un mēs jau daudzkārt esam teikuši, ka šī iemesla dēļ struktūrālām reformām ir izšķiroša loma. Uh, Katrai valstī ir savi plāni, sava darba kārtība, savas vajadzības. Nu, lielā mērā ir divu veida struktūrālās reformas, kur vienas skar konkurenci, e, un te ir svarīgi arī vienotās tirgus regulējuma novešana līdz galam. Protams, te ir vēl papildu lietas darī, e, darāmas. Un no otras puses ir e, brīvais tirgus. Mēs redzam, ka dažas valstis ir īstenojušas dažas struktūrālas reformas un šobrīd gūst uh, reālu labumu. Šo, uz šo brīdi ir ļoti, nu, mēs nevaram vēl apgalvot, ka šīs divas lietas ir savstarpēji ļoti spēcīgi saistītas, bet mēs eh, redzam pazīmes tam, ka valstis šobrīd aug, un tieši tās valstis, kurās ir zināmas struktūrālās reformas īstenotas. Paldies! Elīza Ferēras kundze, lūdzu. Liels paldies! Es runāšu portugāļu valodā. Paldies, ka esat mūsu vidū šodien. Es domāju, šķiet, ka es nevarēšu palikt līdz pašām beigām, jo man ir vēl citi pienākumi, bet man ir noteikti jums jautājums par monetāro politiku un procentu likmēm. Šis vienmēr ir bijis galvenais instruments, kas tiek izmantots eh, vienotajā, vienotās valūtas telpā, bet šobrīd mēs jau pilnībā izmantojuši visus savus resursus šajā lietā. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Ņemot vērā šī brīža situāciju, kurā valstīs uh, arvien paaugstinās uh, bezdarbs ir ļoti liels struktūrālais bezdarbs, un tas skar arī tās valsts, kurās struktūrālās reformas ir īstenotas. Mums ir ārkārtīgi liels grūtības nodrošināt pieprasījumu, un vai šie elementi ir pietiekami, lai mēs darītu to, ko darījām 12. gadā es domāju, ka galveno institūciju, centrālo institūciju vadītājiem ir jānāk kopā un jārunā par to. Centrālā banka ir izmantojusi visus savus instrumentus, bet komisija, eh, parlaments, padome. Pašā augstākajā līmenī šīm institūcijām būtu jāpanāk vienošanās no jauna stiprināt, atjaunot uh, Eiropas ekonomiku un īpaši investīcijas visā Eirozonā un arī Eiropā kopumā. Es domāju, ka mums vajadzīga ir ļoti augsta līmeņa rīcība, lai izvairītos no vēl katastrofālākas situācijas, nekā mēs jau esam pieredzējuši. Eiropas Savienībai augstākajā līmenī ir jārunā vienotā valodā. ECB ir darījis daudz, bet viņi nevar būt vienīgais aktors šeit. Es noteikti jums piekrītu. Monetārā politika ir darījusi ļoti daudz. Tā var darīt vēl vairāk, un pat vēl, vēl vairāk, ja tiek īstenotas struktūrālās reformas, taču monetārā politika nevar izdarīt visu. Struktūrālās reformas ir trešais e, šī ietvera pīlārs. Bet kas vēl ir nepieciešams? Svarīgi, lai atgriežās uzticība ekonomiskajai videi un eirozonai kopumā. Un lai šī uzticība atgrieztos, pats svarīgākais ir uh, nodrošināt politisku un ekonomisku attieksmi, uzvedību, uh, kas apliecina, ka mēs spējam strādāt kopā un virzīties turpmākas integrācijas virzienā. Tas ir svarīgākais uzticības elements. Tas nav tieši saistīts ar naudu, bet vairāk ar ilgtermiņa stabilitāti e, mūsu darbības ietveram. Paldies! Nākamais runātājs. Nu, Ferērs kundze vēlreiz. E, es vēlētos gribēt atgriezties vēl pie dažiem jūsu komentāriem. Uh, Vai jūs varētu mums pastāstīt, vai par šo te rezolūcijas fondu, uh, norgojuma fondu ir bijušas kāda turpmāka attīstība šeit? Mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements uh, Banku Savienības turpmākā attīstībā. Atbildi. No tiesas ir bijušas virkne dažādu izmaiņu Tagad mums ir jāņem vērā vairāki iemesli. Šobrīd bankām ir lielāki kapitāla e, līmeņi. Tāpat glābšanas noteikumi ir e, dramatiski mainīti. E, banku absorpcijas kapacitāte ir stiprināta. Otkārt, trešais e, noregulējuma fonds e, šobrīd ir izveidots. 50 miljardi e, šajā fondā, vai to pietiek vai nē, nu, e, Jāsaka, ka ir vienošanās par to, ka aizņemšanās kapacitāte šajā fondā ir stiprināta, un par to ir tad vispārēji vienot izpratne. Paldies, Notis Marijas no konservatīvo grupas. Ja to 2000... Liels paldies Eiropas centrālajai bankai par 2013. Eh, gadu. Vai tiešām tā ir, ka Eiropas centrālā banka savu programmu ir īstenojusi, bet īstenībā te ir runa par tādām ievērojamām atlaidām, jo īpaši ir runa par valstu aizdevumiem Grieķijai un arī e, citām valstīm. Te ir runa par 219 miljardiem eiro. Kā, kā tad izskatās e, šo valsts aizdevumu nomināla vērtība? Uh, Ļoti tipisks ir piemērs no manas valsts, jo krīzes laikā bija tā, ka aizdevumi tika pārdoti ar 40% cenu samazinājumu. Tas nozīmē, ka nominālā vērtība, tātad 57 miljardi eiro, kaut kur pazuda. Te īsnībā ir runa par spekulācijām, kas uh, īstenībā tika veiktas uh, uz to pleciem, kas kļuva maksāt nespējīgi. Trojka piespieda grieķu pilsoņiem uh, maksāt milzīgus nodokļus. Un īsnībā šādā veidā tad arī varēs atmaksāt šos desmit miljārdus uh, aizdevumus kas īsnībā tagad nebūs jāmaksā bankām? Vai sanāk tā, ka iztrukstošo naudu Eiropas centrālā banka tagad grib uh, saņemt atpakaļ no Grieķijas? Īstenībā te ir runa par peļņu, kas ir vajadzīga parādu, um, parādu atmaksai. Tas viss notiek memoranda ietveros tiek eh, izmantota šādas, izmantota šādi spekulāciju aizdevumi, un eh, īstenībā Grieķija nevar atpūsties, trojkas loma tikai un vienīgi pieaug. 1,7 miljārdi eiro netiks atmaksāti, tas būs tāds kā finansējuma iztrūkums Grieķijai. Es gribētu ieteikt Dragī kungam, ka šie, eh, šīs valstu obligācijas Grieķijā nedrīkst pārdot par eh, nominālo vērtību. Īsnībā šeit ir runa par eh, Grieķu parādu samazināšanu par 22%, un tas nekādā veidā nenāk par sliktu Eiropas centrālajai bankai. Kā jūs varat uh, attaisnot šīs spekulācijas, kas tiek izvērstas attiecībā uz Grieķijas iedzīvotājiem. Nedrīkstētu vēl vairāk vērsties pret Grieķu nodokļu maksātājiem un ierēģiem Dienvidu valstīs. Well, I, I would not agree that, uh... Atbilde. Nu, es nepiekritīšu, ka šī tā saucamā atlaide būtu vai atvieglojums būtu nepieciešams. Grieķijai šobrīd ir jākoncentrējas uz turpmākām reformām, lai stiprinātu gan savu konkurētspēju, gan fiskālo stabilitāti. Un mēs redzam, ka šie centieni tiešām ir veiksmīgi. Tas bija arī ceturkšņa ziņojumā par izaugsmi mēs redzējām šos te labos rezultātus, un ja Grieķija tiešām īstenos visus savus izvirzītos mērķus attiecībā uz fiskālo, fiskāliem aspektiem, nu tad tas būs ilgtspējīgi. Un e, caur nacionālajām centrālajām bankām e, daļa šo līdzekļu nonāk atpakaļ Grieķijā. Paldies! Vēl ir papildu laiks saka deputāts. Jāplo, ja fetus. Dragie kungs, es gribētu uzdot tādu vienkāršāku jautājumu. Šogad Grieķija maksā 10 miljārdus eiro tieši obligāciju dēļ. Es eh, izplatīju priekšlikumu, saskaņā ar kuru Grieķijai būtu jāmaksā tikai 6 miljārdi. Pārējos 4 miljārdus Grieķija varētu izmantot, lai apkarotu bezdarbu. Tāda ir realitāte. Es tātad eh, uzdodu jums konkrēti jautājumi ar konkrētiem skaitļiem. Kāpēc jūs vēlaties turpināt šīs spekulācijas attiecībā pret Grieķiju? That, uh, that... Atbilde. Nu, jūs sakat, ka te vajadzīga pārstrukturizācija. Mēs nedomājam, ka tas ir pareizi. Mēs nedomājam, ka tas ir nepieciešams un ka tas būtu noderīgi. kolēģi McCarthy Gue. Peter Jedzek, kungs no Aldes. Paldies priekšsēdētāji. Ņemot vērā šos kvantitatīvos uzlabojumus, uh, Tomēr pastāv arī bažas par to, ka dalībvalstīs samazinās vēlme īstenot ekonomiskās un sociālās reformas un konsolidēt eh, valsts finansējumu, kur tas nepieciešams. Valstīs, kur ir eh, brīvāka fiskālā telpa, nu, šeit situācija ir atšķirīga un ņemot situācija kļūst vēl bažīgāka, uh, apzinoties, ka īstermiņā izaugsme nenotiks eh, automātiski, tuvojas ziema un šķiet, ka izaugsmē būs vajadzīga palīdzība. Un te vēl jāņem vērā arī ECB pasākumi, tātad tieši te kvantitīvi atvieglinājumi pasākumi. Nu, man bija prieks uh, dzirdēt Eh, jūsu paziņojumu par eh, vienoto nostāju eh, padomē, kas ir ļoti svarīgi ņemot vērā ECB neatkarību. Bet es gribētu jūsu komentāru par šiem savstarpēji saistītajiem jautājumiem. Dragā, dragī kungs, es atvainojos, es laikam nesapratu precīzi jūsu jautājumu. deputāts. Nu, mēģināšu tā skaidrāk. Nu, ir vēl papildu pasākumi nākotnē plānoti, bet ir bažas, ka dalība valstis negribēs konsolidēt publisko finansējumu un nebūs finan e, mudinājuma e, arī tām valstīm to darīt, kurās fiskālā telpa ir lielāka. E, Dragīgungs. Nu, šis arguments, ka monetārā politika mazina stimulus nacionālajām valdībām eh, spērt pareizos soļus, vai te runa būtu par struktūrālajām reformām vai fiskālo konsolidāciju, šis jautājums ir aktualizēts vairāk kārt. Atbilde šeit ir nu, diezgan skaidra. Pirmkārt, mums ir savs mandāts un mūsu mandāts ir cenu stabilitāte. Tas nozīmē, ka mums ir jāatgriežas pie inflācijas, kas būtu zem, bet tuvu diviem procentiem. Pretējā gadījumā mēs būsim atkarīgi no valdību rīcības. Bet mums ir svarīga šī monetārās politikas neatkarība. Mēs to tiešām turam godā un un jāsaka, gan juridiski, gan konceptuāli šie divi aspekti ir nošķirti. Bet jautājums, vai taisnība, ka valdības nav rīkojušās, jo viņām ir tik daudz naudas, ka viņiem vairs nav nekāda interese eh, kaut ko reformēt? Nu, analizējot pēdējos datus, jāsaka, ka šāds apgalvojums nebūtu patiess. Mēs redzam, ka valstis, kas reformē savus liberālos tirgus, Eh, dara to arī tad, kad eh, procentu likmes ir diezgan zemas. Ir virkne reformu, kas galīgi nav saistīts ar monetāro politiku. Visas šīs reformas ir vairāk saistīts ar politisko sistēmu vai veselības sistēmu vai jebkuru citu nozari. Taču ir viena joma, kur saiknes starp monetāro politiku politiku un tās stimuliem varētu būt eh, zināmā mērā saistīta, un tā, te ir runa par budžetu. Varētu būt saistība starp valsts uzkrājumiem no zamām procentu likmēm un viņu nevēlēšanos mainīt nodokļu politiku vai valdības izdevumu politiku. Bet visādi citādi jāsaka, ka nav pierādījumu tam, ka valstis būtu atlikušas savu e, liberālo tirgu reformas tikai tāpēc, ka procentu likmes e, bija augstas vai zēmas. Paldies! Paldies, Makārtī no goja grupas. Dragī kungs, pēdējās nedēļās ECB nāca klajā ar vēstulēm starp e, jūsu priekšgājēju un arī finanšu ministru, un man ir daži jautājumi, kas ir saistīti ar šīm te publiskotajām vēstulēm. Pirmkārt, šī gada martā un mējā ECB paziņoja kategoriski, ka viņi neuzskata, ka būtu attiecīgi šīs vēstules publiskot. Un man jautājums, vai ir kas mainījies kopš tā laika, vai ir bijušas kādas konsultācijas, diskusijas, kur ECB būtu iesaistījusies? vai ir bijušas pārunas ar īrijas finanšu ministriju, un ja jā, tad kad tas notika, kas tika pārunāts. Vienā no šīm vēstulēm, jo īpaši 11. oktobra no 2010. Eh, gada vēstulē Trišē kungs teica, ka viņš novērtē īrijas valdības apņemšanos ciešā sadarbībā ar ECB un komisiju īstenot daudzgadu fiskālo stratēģēju. Un tajā brīdī, kādas diskusijas jau tik, bija notikušas, vai jūs zinat kādas detaļas e, šajā lietā, kad aizsākās diskusijas, kas ir saistītas ar šo lietu? Un vēl, es gribētu jautāt, vai jūs zināt, vai pirms šīm vēstulēm ECB izvērtēja, kā īrijas valsts iestāžu lēmumi attiecībā uz obligācijām, kā tas varētu ietekmēt Eiropas Banku Savienību, vai kāds vispār šāds izvērtējums ir bijis, vai jūs kaut ko zinat par to? Un vai jūsu prāt, te ir bijusi pieļaut arī kāda kļūda no ECB puses? Un pēdējais, Vai jūs ticat, atskatoties, ka īrijas banku rekapitalizācija bija pareizs solis un vai jums. Un vai jūs uh, gribētu, lai īrijas bankas nāk klajā ar savu pieteikumu, kāda būtu ECB uh, eh, reakcija? Atbild. Nu, mana atbilde pirmkārt vai mēs esam mainījuši viedokli. Nu, mēs jau sākotnējā vēstulē teicām, ka kāpēc šāds vispārējais novērtējums tik, notika vispār. Šīs vēstules publiskošana varētu nu, tā kā apšaubīt finanšu stabilitāti, un e, tieši šī aspekta dēļ mēs negribējām vēstos publiskot citi jūs komentāri. Nu, te ir svarīgi atcerēties, ka īrijas lūgums e, pēc atbalsta un šīs te korespondences publiskošana, te nav runa tikai par vienu vēstuli, bet par e, pilnvērt visu, visu korespondenci, kur, kur iesaistīts gan ECB e, vadība, gan, gan finanšu ministrs no īrijas puses. Nu, te viss ir ļoti skaidri izklāstīts. Uh, Te jau nav nu runa tikai par vēstuli. Pirmkārt, e, ir svarīgas saistību garantijas, un otrkārt, e, arī jāņem krīzes apjoms, treškārt, pastiprinošie faktori, un ceturtkārt, tirgus uzticības zaudēšana, kas e, nozīmē, ka īrija noteikti pieteiksies atbalsta programmai ECB eh, e un eh, Starptautiskā valūtas fondā. Un ļaujiet man uzsvērt, ka dažus gadus līdz šai palīdzības programmai, eh, kā arī turpmākajā laikā, eiro sistēmas nodrošinātā likviditāte īrijas bankām ir bijusi ārkārtīgi svarīga. Vēstules sūtīšanas laikā runa bija par 85% no īrijas IKP. Viena ceturtā no kopējās likviditātes, viena ceturtā tika nor, uh, e, nodrošināta no Eiropas Savienības. Vai rīcība notika saskaņā ar visiem noteikumiem, kas regulē visu eirozonu? Ir ierobežojumi, kādā mērā Eirozona var nodrošināt atbalstu nacionālajām bankām. Un tie ir vispār pieņemti noteikumi. Iepriekšējais ECB prezidents 15. Eh, oktobra 2010. gadā nosūtīja vienu tādu šo vēstuli īrijas finanšu ministram. Uh, uz novembra sākumu tai pašā gadā, ņemot vērā turpmākās vēstules, kas tika nosūtītas no īrijas puses ECB, tad līdz tam laikam situācija īrijā jau bija ļoti pasliktinājusies, un ECB vadībai bija pienākums ķerties klāt pie situācijas risināšanas. Sekojoši vēstule, par kuru jūs runājāt, To nosūtīja iepriekšējais ECB e, eh, prezidents īrijas finanšu ministram 19. novembrī, tā pašā gadā, 2010. gadā. Savā atbildē 21. novembris īrijas finanšu ministrs apgalvo, ka viņš pilnībā saprot ECB aktualizētās bažas. Paldies! Thank you. No, Mr. E- Paldies. Ernest Burtasūkungs no Zaļiem. Paldies. Sí, voy a hacer la intervención en, en español. Bienvenido, gracias. Labu pēcpusdienu, dragī kungs. Man ir liels prieks, ka jūs esat kopā ar mums šajā pēcpusdienā un ļaujiet man atgriezties pie tā, ko jūs tikko minējāt, vēstules, kas ir publiskotas e, saistībā ar īriju. Mana politiskā grupa grib aktualizēt šo te jautājumu, jo mēs neesam pārliecināti, ka pastāvē tiešām dialogs starp īrijas valdību un ECB. Mums vairāk izskatās, ka te bija ECB iesaistīšanās, kas ir saistīta ar riskiem īrijai. Uh, Un, man liekas, sabiedrībā tiešām pastāv bāžas un trūkst tādas informācijas un zināšanu par šo jautājumu. Tāpēc es domāju, ka situācija, kāda atrodas īrijas bankas, nu, ir ļoti problemātiska. Rezultātā tika publicēts vai tika iekļauts uh, papildu pāns banku konstitūcijā kas ņem šos aspektus vērā. Un mums ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka turpmāk e, sabiedrībā būs lielāka uzticība nekā tas ir bijis līdz šim. I'm sorry, what is the question exactly? Tieši kāds bija jautājums, es nesaprātu īsti. E, jautājums ir e, par to, ka banka e, kādā, eh, ar kādām pilnvarām šī bankas padoma uzstājās runājot ar īrijas valdību par palīdzību. Es varu atkal izskatīt šo vēstuli vēlreiz, kad jūs atbalstāt valsti ar 85% eh, no eh, likviditātes, tad jūs gribat būt uh, droši, ka nav nekādu sistēmisko draudu. Kā jūs domājat, vai bankai ir jādomā par to? Bankai ir jāprasa, lai būtu politika, kas padarīs situāciju stabilu vēlāk, jo ECB ir pienākums arī pret eh, citām valstīm, kas nodrošina šos līdzekļus, un tieši tā arī eh, banka rīkojās. Es jau atbildēju, ka mm, te nebija nekādas neracionālas rīcības no bankas puses vai nebija nekā patvaļīga eh, bija vispārējais dialogs starp Centrālo banku un īrijas iestādēm. Eh, un ko tad vēl vajadzēja darīt vai lūgt eh, SOF programmu? Man ir vēl dažas minūtes. Tātad šoreiz par inflācijas mērķi. ECB ir jāuztur cenu stabilitāte atbilstoši konstitūcijai. Bet, kā mēs visi zinām, pašlaik eh, līmenis noteiktais ir mazāk par 2% vai apmēram 2%. Vai tāda pati politika arī būs turpmāk, vai tā tiks mainīta? Eh, padome eh, nevarētu mainīt šo politiku, tā saglabāsies. Paldies, Marko Dzani. Paldies. Man ir trīs jautājumi. Dragī kungam, pirmkārt, es gribētu uzdot jautājumu par šiem finansu skandāliem, kas notika pēdējā laikā. Vai ECB piedalījās šo skandālu izskatīšanā lietā, kur bankas izvairījās no nodokļiem? ļoti lielos apjomos un ko ECB darīs, lai ieviestu kontroli pār situāciju. Un es arī gribētu dzirdēt par stresa pārbaudēm. Mums jau ir sniegtas atbildes, bet es eh, nedomāju, ka tās ir īsti apmierinošas. Es gribētu jautāt, eh, kādas metodas tiek lietotas, izvērtējot stresa pārbaudas, un vai te nav riski arī ar banku bilancēm, kas ir saistīti ar derivatīviem. Ja e, šī problēma ir novērsta, tiks novērsta, vai tad Eiropas bankas e, varēs darboties tālāk mierīgi. Es e, domāju, piemēram, par Deutsche Bank ja ir 75 eh, miljardi eh, derivatīvos, vai tas ir bīstami vai nav. Un ko jūs domājat par derivatīviem vispārīgā nozīmē? Eh, piemēram, ASV darbojas tāda sistēma, ka ir vajadzīgs reizi Eh, ceturksnī gatavot atskaiti par derivatīviem visās bankās, vai tā vajag arī Eiropā. Daudzi Eiropas eh, pilsoņi ir eh, diezgan neapmierināti ar eiro, un nu, valstis var nolēmt arī atstāt eirozonu, un 25. maijā miljoniem pilsoņu nobalsoja par partijām, kas vēlas referendumu par izstāšanos no eiro. Vai eh, nevajadzētu līgumā noteikti mehānismu, kādā veidā dalību valstis varētu ar demokrātisku lēmumu izstāties no eiro atbilstoši konstitūcijai. Tātad eh, nu, komisārs Dombrovskis teica, ka eh, neviens nevar valstī aiz eh, valsti apturēt. Eh, bet nu, pēdējā diena vēlāk tika komunikē teikts kaut kas cits, tā kā es gribētu jūs nostāju. Eh, paldies par jautājumiem par šo banku krāpšanas schēmu. Mums nav tur lomas, ir jābūt nodokļu normalizācijai, un ECB jau ir e, ļoti spēcīgi, bet nu, nodokļu ievācēji mēs vēl nesam. Par e, stresa pārbaužu metodoloģiju man būs iespēja par to komentēt vēlāk. Visaptvarošais vērtējums ir bijis uzticams un pārskatāms, un to apsveica sabiedrības eh, doma kopumā un arī lielākā daļa tirgus eh, speciālistu eh, kā pasākumu, kas nostiprina tālāk banku bilances. Un tā tad būs šeit šai sistēmai daudz priekšrocību, kas nostiprinātu monetāro politiku Un um, es varētu pārfrāzēt jūsu jautājumu tādā veidā, vai mums ir pilnīgi vienādi spēles noteikumi banku savienībā. Nu, vēl nē, mums daudz kas jau ir padarīts, bet daudz kas vēl jādara. Piemēram, pirmkārt, kāpēc nav šo vienādo noteikumu? tāpēc, ka eh, ir atšķirīga likumdošana valstīm. Te ir valstu likumdošana, mm, ko atzīst arī Eiropas normatīvie akti. Un pagaidām šī likumdošana ir spēkā un eh, stresa pārbaudēs arī tā ir jāņem vērā. Piemēram, eh, šis labās gribas jautājums, tas ir dažādi traktēts dažādās valstīs. Tālāk par nodokļu lietošanu un trešais par eh, aktīviem, kuri tiek vērtēti vai tie ir riskanti. Šeit visur ir vajadzīgi vienādi eh, noteikumi visiem, un lai šie vienādie noteikumi tiktu izveidoti, ir vēl jāstrādā. Un visa valde eh, strādā pie šī jautājuma un ir apņēmušies to atrisināt, kā ir teikts vairākos paziņojumos. Vai ar to pietiks, lai novērstu jebkuru jaunu krīzi? Protams, ka nebūs mēģinot novērst krīzi, mēs nemēģinām uzminēt, kāda būs nākošā krīze. Mēs mēģinām nostiprināt sistēmu un padarīt to izturīgāku. Tas nozīmē, ja būs cita krīze, tad sistēma būs izturīgāka stiprāka, bet nu vai tagad šī būs tāda sistēma, ko neviena krīze vairs nevarēs satricināt? Nu, protams, ka nebūs. Tā būs stiprāka, bet nebūs ideāla, un pie nostiprināšanas ir jāstrādā vēl tālāk. Par regulāciju tā tad ir tā sauktā uh, neregulētā jeb ēnu banku sistēma, kas aug ļoti strauji. Par Deutsche Bank, nu es par atsevišķām bankām neizsakos par eiro. Jūs esat pārliecināti, jums kaut kas ir skaidrs, ka valstis izstāsies no eirozonas, nu man tas nav skaidrs. Pirmkārt, mums nav likumdošanas pilnvaru ja jūs gribat mums arī pieņemt, dot tiesības ļaut valstīm eh, palikt vai nepalikt Eirozonā, nu, mums tādu pilnvaru nav, un es domāju, nebūs arī ECB eh, e darīs visu, kas ir eh, tās mandātā, lai eiro saglabātos. Paldies! Paldies, man vajadzēja precizēt. Viceprezidents Dombrovskis ir uh, sagatavojis rakstisku paziņojumu, tātad nu, es arī uzskatu eiro uh, zonu par uh, neatgriezinisku. Tagad Barbara Kapela. Paldies, uh, priekšādētāji. Dragikungs, viens no apstrīdētākajiem pasākumiem, ko ECB ir izmantojusi finanšu tirgu stabilizācijai, ir OMF pārpirkšana 2012. gada augustā. E, nākamajā gadā arī e, tiek e, domāts kaut kas līdzīgs, taču valstu obligācija, obligācija iepirkšana visticamāk nenodrošinās atvieglojumus. Jūs par to jau šodien runājāt. Uh, Ne visas dalībvalstis eh, no pagātnē ir eh, veikušas eh, reformas, kas būtu saistītas ar šādiem obligāciju pirkumiem. Protams, ka dalībvalstīs ir jāveic struktūra reformas un ir jāievēro stabila valsts budžeta politika. Mans jautājums, vai ņemot vērā šo manu izvērtējumu, Ja ECB iepērk uh, valstu obligācijas tādos gadījumos, kad valstis nevēlas to darīt, vai šādā gadījumā tas mm, uh, nerada kaut ko fiktīvu? Šādā veidā valstis varēs mākslīgi finansēt tālākus parādus. Otrs jautājums par privāto sektoru. Ar Bāzeli 3 finanšu industrija ir uzņēmusies um, Mm, jaunas pasākumus attiecībā uz augstāku likviditāti un striktākiem kredītiem. Pašlaik ir iekļauts arī jauns pasākums, ka vajadzēs nodrošināt arī ārvalstu kapitāla izmantošanu. Bāzēla 3 jau ir spēkā vairākus gadus, un jautājums Vai um, eh, ECB die EZB hierfür vorsieht, um eine bessere Finanzierung. Kādas ECB eh, ir paredzējusi pasākumus, lai nodrošinātu labāku finansējumu MBU? On the first question, between, between, between June and September. Par pirmo jautājumu starp jūniju un septembri, kā jau es minēju savā paziņojumā, ECB ir eh, pieņēmusi vairākus pasākumus. Tā ir nolēmusi uh, izvērst tālāk uh, obligāciju programmas un uz aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus. Mēs ceram, ka šādā veidā mēs tiksim galā ar inflāciju vidējā termiņā. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī mūsu bilance. Mēs domājam, ka bilance drīzumā būs tādā pašā līmenī kā 2012. gada martā. Taču, ja ar šiem pasākumiem nepietiks, lai izmainītu to, kas tiek sagaidīts attiecībā uz uh, inflāciju, tātad, lai mēs varētu vērsties pret uh, iespējams sliktākiem scenārijiem attiecībā uz inflāciju, vai arī, ja inflācijas prognozes uh, pasliktināsies pašas par sevi, tad valde ir gatava rīkoties. Kā jau es minēju, te ir runa par vienprātību, un mums ir jāpieņem arī citi nekonvencionāli pasākumi, bez tiem, par kuriem jau ir pieņemts lēmums. Protams, mums ir arī jābūt gataviem rīkoties. Savā pēdējā sanāksmē ECB darbiniekiem un atbildīgajām komitejām Eiropas centrālajās bankās tika tad lūgts sagatavot papildu nekonvencionālos pasākumus un tos izpētīt. Taču vēlos atgādināt, ka mums ir mandāts, un mūsu mandātā ir noteikts, ka inflācijai ir jābūt zem 2% vai 2% līmenī. Esmu jau sniedzis uz atbildes līdzīgu jautājumu. Mēs skatāmies, kas notiek citu dalībvalstu valdībās, tas ir tāds atsevišķs jautājums. Tātad jautājums par to, vai viņiem ir stimuli vai nē, ir ļoti būtisks, bet tas neobligāti ir mūsu mandātā. ECB netika izveidota, lai nodrošinātu, ka valdības eh, dara to, kas ir paredzēts. Mēs saprotam, ka tas ir ļoti būtiski mūsu monetārās politikas efektivitātei. Kā jau es teicu, struktūra reformas mūsu monetāro politiku padara vēl efektīvāku, taču mums ir savs mandāts citi nekonvencionāli pasākumi varētu ietvert dažādu aktīvu pirkšanu, un viens no šiem aktīviem ir valstu obligācijas. Paldies! Paldies, Werners Langens! Priekšādātā kungs, jūs beigās eh, teicāt un vēlreiz arī atkārtojāt, ka ar monetāro politiku šos problēmas nevar atrisināt. Ir struktūra reformas, ir budžeta konsolidācija, augstāka produktivitāte un tā tālāk. Tas viss ir ļoti būtiski, taču sabiedrībā runā arī par citiem jautājumiem. Un eh, tie nav saistīti ar pagātni, bet gan ar nākotni. Un viens no šiem jautājumiem ir Lagardes kundzes uzsāktās diskusijas. Uh, uzstot šim jautājumu, un es eh, gaidu atbildi, vai eh, parādu noteikumus, eh, kas tika pieņemti 1995. gadā un kas pieļāva uh, parādus 25% līmenī, vai šos noteikumus nevajadzētu tagad mainīt? Tātad te ir runa par jauniem parādiem, kas ir jāpiesaist izaugsmas rādītājiem. Uh, varbūt vajadzētu samazināt jaunu parādu uzņemšanas iespējas. Es šeit atsaucos arī uz inflācijas likmi. Vai ECB mm, vērsīs savu politiku pret uh, naftas un gāzes cenām, kas arvien samazinās? Otrs jautājums saistās ar kvantitatīvo atvieglošanu un pasākumiem, kas ir veikti. Uh, bet diemžēl šie pasākumi līdz šim nav uh, devuši rezultātus. Sabiedrībā tiek runāts par risku pārņemšanu no bankām un valstu uh, atvieglošanu. Vai tas uh, nenozīmēs, ka ECB tagad kļūst par sliktu banku, banku ar sliktiem parādiem? Kā tas ietekmēs likviditāti? Likviditāte, manuprāt, nav problēma. Drīzāk te ir vajadzīga tāda stiprāka atbildība. Uh, Pēdējais priekšlikums, kas tika izteikts šajā nedēļas nogalē, tas saistās ar reālo algu attīstību. Trojkas programma noveda pie tā, ka produktivitāte īstenībā kļuva par tādu ļoti sāpīgu procesu. Tātad mums ir tikai trīs iespējas - inflācija, deflācija un vērtības eh, samazināšana. Tā ir tagad aizliegta. Un mums īstenībā varbūt ir vajadzīgs tāds kā koriģējošs mehānisms. Ko jūs par to domājat? Tagad tas atkal ir parādījies eh, uz galda kā saruna temats. Thank you. Paldies. Domāju, ka sapratu tikai divus jautājumus no trim. Nāsmu pārliecināts, ka sapratu trešo, bet vispirms atbildēšu tātad uz pirmo jautājumu. Mūsu noteikumi saistās ar uzticēšanos. Tieši tāpēc noteikumi ir jāievēro. Noteikumi ir rakstīti ar tādu zināmu elastību, ko var izmantot. Vajadzētu uzdot jautājumu, kas e, bija nepareizi 2003. un 2005. gadā. Šie noteikumi ir izmainīti tāpēc, ka dažām valstīm bija intereses, kas neiederējās kolektīvā, jo kop, kopienas procesā. Parādi palielinājās, un tad, kad eh, sākās lielā finanšu krīze, parāda līmenis jau bija ļoti augsts. Un šie parādi pieauga pēc parāda, pēc finanšu krīzes. Šeit ir jautājums par to, vai mums vajadzētu vispār mainīt noteikumus, kā iesaka SVF, vai mums vajadzētu sākt vispārējas diskusijas, vai arī mums vienkārši vajadzētu paturēt šos noteikumus, domājot, ka tas ir daudz svarīgāk šai savstarpējai uzticēšanās saiknei un uh, iespējai pieturēties uh, pie noteikumiem. Kā jau es teicu, šie noteikumi ir pietiekami rūpīgi uzrakstīti. Uh, Mēs, ECB, uzskata, ka mums nevajadzētu plaši diskutēt par noteikumu mājiņu. Nē, esmu īsti pārliecināts, ka jums piekrītu, e, kad jūs teicāt, ka mūsu monetārā politika nav bijusi veiksmīga. Gluži pretēji uzskatu, ka mūsu monetārā politika ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga. Visas mūsu procentu likmes ir zemākas eh, nekā agrāk. Tās ir pat zemākas nekā Amerikas Savienotajās valstīs. Tās ir zemākas attiecībā uz visiem līmeņiem. Mēs esam cīnījušies par uz, pret šo uzticēšanās krīzi 2012. gadā. Mēs pamazinājām mūsu procentu likmes un arī noguldījumu likmes. Tas nozīmē, ka bankām tagad ir jāmaksā, ja tās vēlas glabāt savu naudu ECB, nevis eh, veikt aizdevumus reāli ekonomikā. Taču Lai varētu atjaunot reālu ekonomiku Eirozonā, mums nepietiek ar šo pietiekami veiksmīgo monetāro politiku. Mums ir vajadzīgi stimuli, ir jānodrošina, lai mēs varētu piekļūt ekonomikai. Vairāk kārt tika minēts, ka ir vajadzīgi arī divi papildu pīlāri - struktūra reformas un pareiza fiskālā politika. Tātad es varētu teikt, ka esam bijuši ļoti veiksmīgi attiecībā uz finanšu tirgu pusi un arī ļoti spēcīgi attiecībā uz finanšu sistēmas uh, stiprināšanu. Vai jums patīk bankas vai nē, tās nodrošina 80% no kredīta plūsmas reāla ekonomikā. Tāpēc tagad var atbildēt uz jautājumu, uz kuru nesniedz atbild ātrāk. Ko mēs eh, domājam darīt, lai nodrošinātu vairāk aizdevumu MVU? Viens, ko mēs esam mm, jau izdarījuši, ir tāds visaptvarošs izvērtējums. Mēs esam pārliecinājušies, ka banku sistēma tagad ir veselīgāka un spēcīgāka un spēj nodrošināt aizdevumus MBU, tāpēc, ka bankām ir vairāk kapitāla. Pēdējais jautājums par reālajām algām, to es nesapratu, es atvainojos. Jā, pēdējais jautājums attiecās uz ekonomistu un politiķu zinātnieku teikto, ka Tas, ka dalību valstīs eh, netiek veiktas eh, reformas, to nevarētu mainīt ar pagarinājumiem vai um, procentiem. Tad, tad eh, tie varētu būt 60% pēc vairākiem gadiem, un to nevar mainīt ar politiskiem uh, mm, lēmumiem. Vai ir paredzēts koriģēšanas faktors, lai šīs attiecības, kas uh, 1995. gadā tika noteiktas, lai tās varētu tagad kaut kādā veidā pielāgot. Domāju, ka mums to vajadzētu apspriest. Pašlaik mums nav viedokļa šajā jautājumā. Vai mūsu monetārā politika atņem stimulus valdībām rīkoties un veikt reformas, par to jau atbildēju iepriekš. Uh, Uzskatu, ka budžeta jomā tas ir atbilst patiesībai. Šeit, ja tiek maksātas zemāk procent, zemāks procentu likmes, tad viņiem liekas, ka aizkavējot pasākumus, viņi varētu samazināt valsts izdevumus. Taču citās jomās mēs redzam, ka nav īpašas attiecības starp uh, struktūra reformu neveikšanu un uh, kredīt likmēm. E, grazie, prezidente. E, eh, prezidente Dragi, sempre. Paldies, priekšādātāji. Dragie kungs, vienmēr ir ļoti eh, noderīgi diskutēt ar jums šajā dialogā. Man ir vairāki jautājumi, ko gribētu jums uzdot. Eiropā apmēram 80% no finansējuma, ko izmanto uzņēmumi, nāk no bankām. Uh, Es gribētu zināt, cik efektīva ir ECB politika, ņemot vērā šos ierobežojumus. Varbūt ir mazāk starpnieku. Varbūt varētu nodrošināt, lai uzņēmumi, eh, kuriem ir vajadzīga nauda, varētu saņemt to no nacionālajām bankām. Kā jūs vērtējat banku sistēmu Eiropā kopumā? Vai jūs uzskatāt, ka bankām pietiek eh, kapitāla? Vai jūs uzskatāt, ka monetārā politika nodrošina kredītu plūsmu uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Domāju, ka MBU piekļuva finansējumam ir ārkārtīgi būtiska. Bankām ir vajadzīgs kapitāls, ko tās varētu izplatīt, un ja bankai trūkst kapitāla, tad visticamāk tā nevēlēsies piešķirt kredītus. Pēdējā analīzē mēs vienmēr atgriežamies pie viena un tā paša jautājuma, un te ir runa par monetārās politikas lomu. Protams, monetārās politikas loma ir samazināt procentu likmes, taču ar to nepietiek. Kā jau šodien tika minēts, varētu paveikt vēl vairāk, ja tiktu ieviests vairāk reformu, kas ļautu veicināt, piemēram, konkurētspēju, lai varētu uzlabot darba tirgus, lai varētu nodrošināt lielāku elastīgumu. Taču vienlaicīgi Ja mēs varēsim veicināt uzticēšanos pilsoņu vidū, tad tas arī mūs ietekmēs. Domāju, ka pašlaik uh, nav runa par lielāku publisko vai privāto uh, finansējumu. Mums nav arī kopīgas fiskālās politikas, mums ir tikai liela investīciju pakotne šie 300 miljārdi eiro, par ko runā, taču mēs nezinām, no kurien šī nauda nāks Mēs, runājam, mēs esam dzirdējuši runājam par jaunu investīciju fondu, kas varētu nodrošināt pakāpenisku finansējumu, kas eh, ļautu palielināt sākotnējo finansējumu piecas vai līdz pat desmit reizes. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir reāli? Un ko jūs domājat, ko Eiropas centrālā banka varētu darīt, lai mm, veicinātu šo iniciatīvu? Jūs esat apņēmušies darīt visu, kas būs vajadzīgs, taču tas diez vai nozīmēs eiro mainīšanu. Ko jūs, nodroš, ko jūs darīsiet, lai veicinātu izaugsmu, lai uzlabotu sociālo situāciju ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs? Eirozona ļoti atšķiras no ASV 80% no kopējās kredīta plūsmas notiek banku sistēmā, kamēr ASV ir pilnīgi pretēji, tur ir tikai 30% un iespējams pat mazāk naudas, kas eh, nāk no bankām. Kura no šīm sistēmām ir labāka? Nesenos gados esam konstatējuši, ka ja bankas eh, kaut kādā veidā saskaras ar um, problēmām un šīs problēmas ievēkas, tad tās pārtrauc kredītu piešķiršanu. Kredīti nenokļūst reāli ekonomikā, jo banku aizdevumu kanāli ir traucēti. Par laimi, Šajā periodā pēdējos 3-4 gados, tad, kad mēs konstatējām, ka uh, pastāv samazinājums uh, kredīta plūsmās, tas bija 2011. gadā un jau īpaši 2013. gadā, mēs redzam, ka tagad ļaunākais ir aiz muguras, un visaptverošais vērtējums ir bijis uh, pārsvarā pozitīvs, tad tuvākajos mēnešos īsnībā kredītu plūsma varētu uzlaboties. Taču, ja mēs skatāmies ne tikai uz banku kredītiem, bet ja mēs paskatāmies arī uz kapitāla tirgu kredītiem, uz korporatīvajām obligācijām, un mēs skatām visus šos finansējuma avotus kopā, tad mēs redzam, ka šie pēdējie uh, punkti - kapitāla tirgus finansēšana un pašu kapitāla finansējums ir uh, nodrošinājuši bankām finansējumu pēdējos 3-4 gados. Un tas ļauj mums izdarīt divus secinājumus. Tātad, vai šis stāvoklis ir uh, parasts? Parasti MVU ne, ne, negūst piekļuvi kapitāla tirgiem. Šī situācija ļauj saņemt finansējumu lielām korporācijām, un noteikti MVU nepiekļūst finansējumam, taču MVU nodrošina 70 līdz 80% no darba vietām Eirozonā. Otrs secinājums ir šāds, vai mums vajadzētu virzīt mūsu politiku uz spēcīgāka kapitāla tirgus izveidi nekā pašlaik, tā lai mūsu ekonomika mazāk paļautos uz banku sistēmu nākotnē Un atbilde ir jā, noteikti. Tieši tāpēc mēs atbalstām komisijas priekšsēdētāja priekšlikumu par kapitāla tirgus savienību. Komisija un jūs 2015. gadā pie šī priekšlikuma strādāsiet. Tagad par konkrētiem investīciju projektiem, ko arī izvirzīja komisijas priekšādātājs. ECB šeit nebūs nekādas lomas finansējuma nodrošināšanā. Mums ir jāsagaida komisijas prezentācija, lai mēs e, zinātu vairāk par šo plānu. Paldies! Lielas paldies! Danuta Hugners kundze, nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dragi kungs, tad, kad jūs paziņojāt par ECB nodomiem uzsākt ABS tad tas, ko jūs domājāt, bija iegādāties garantētās, garantētās tranšas, un kāda ir bijusi dalībvalstu reakcija? Nu, izskatās, ka šāda veida garantijas nav īpaši interesantas dalībvalstīm, tāpēc mans jautājums, ECB ir gatava turpināt darbu, lai ko tas prasītu, bet ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē atteikties no šīta soļa? Vai jūs turpināsiet šos te mecenīna mm, pasākumus un garantīs, lai pilnībā izmantotu aktīvos balstīto vērtspapīru potenciālu? Un vēl uh, makro piesardzības pasākumi. SSM vienotais uzvēr, uzraudzības mehānisms. Mēs zinām, ka tam ir tiesības noteikt augstākus kapitāla buferus un stingrākus pasākumus, lai samazinātu makro riskus. šī te uzraudzība ir, e, jo tiek, tiek joprojām īstenota un attiecībā uz ēra nākotni, kā, kāda būs SRB un ECB e sadarbība šajā jomā. Paldies! Paldies! Nu jā, otrs eh, jautājums, kas attiecās uz Eiropas sistēmisko risku kolēģiju, tas būs, eh, par to mēs runāsim vēlāk, bet eh, viena lieta, ko jūs pieminējāt, ir bijusi atsauc uz ECB kā sliktu banku. Nu, jāsaka, man ir grūti grūti saprast, kā vispār šāda doma vai šāds apgalvojums radās. Ļaujiet man paskaidrot, ko mēs daram ABS lietā. Viena lieta, ko vajag atcerēties. Mēs vienā vārdā saucam ļoti atšķirīgas lietas. Amerikas Savienotajās valstīs ABS ir vairāk augsta riska um, aizdevumi. Tie Eiropā nepastāv. Ja mēs skatāmies uz visu struktūrēto uh, finansējumu no 2007. līdz 2013. gadam, uh, defaulta eh, likmes ASV bija 18,4%, Eiropā 1,5%. Viens vārds, divas ļoti atšķirīgas lietas. Bet mēs jau nepērkam visus ABS, tikai atsevišķus. Piemēram, uh, Eh, dzīvojamā tirgus eh, aizdevumi vai ķīlas. Te ir 0,1% defaulta eh, rādītāji. Tālāk patērētāju kredīti. Šeit 0,04% default rādītājs, bet tas mūs neapmierina. Un tad mēs iegādājamies tikai um, augstākā uh, līmeņa daļu. Un tur ir vēl zemāks šis te defaulta rādītājs. Tāpēc dēvēt ECB par sliktu banku pilnīgi nepamatoti. Runājot par mezanīnu. Uh, Nu, šī ir riskantāka, bet ne visriskantākā daļa ABS sektorā. Un tieši tāpēc mēs teicām tikai tad, ka, e, ka iegādāsimies to, tos tikai tad, ja ir garantijas. Un nekas nav mainījies. Tikai tad, ja ir garantijas. jautājums par to, ka dažas valdības nebija pozitīvi noskaņotas, nu patiesībā nav taisnība. Jā, ir dažas valdības, kas ir pilnīgi notiek pret, bet dažas ļoti atbalsta. Un gandrīz visas valdības e, jau šobrīd piedāvā garantijas savam, mm, saviem mezenīniem, izmantojot e, dažādas aģentūras kasadī depozitī Itālijā un ir līdzīgas struktūras Spānijā, Vācijā un citās valstīs. Tas jau notiek. Varbūt šeit ir koordinācijas problēma, jāmācās visiem ir kopā, tas prasa laiku. Tad, bet šobrīd mēs tikai runājam par eh, vecākajām, vecāko programmu iegādi. Paldies. Pēters Zīmon, kungs. Jā, Herr Präsident, trotz der weiteren Annäherung der ECB. Paldies, priekšsēdētāji. Pašlaik šīs procentu likmes sasniedz nulli, un vai mēs varam tagad konstatēt, ka reāla ekonomika, mazie un vidēji uzņēmumi, diemžēl nesaņem šo naudu? Mans jautājums ir šāds. Ko ECB banka domā attiecībā uz dažādu pasākumu veikšanu, lai nauda nokļūtu uzņēmumos? Uh, un ko jūs mums, kā Eiropas likumdevējiem, ieteiktu? Ko dalībvalstis varētu veikt iekšēji bez jau ieteiktajām struktūra reformām, lai varētu nodrošināt šo trūkumu novēršanu? Tātad ļoti bieži nauda bankās ir, taču no otras puses šī nauda vai nu netiek pieprasīta, vai arī netiek piedāvāta. Otrs īsts jautājums arī attiecas uz uh, šo pašu tematu, bet uh, runā par citu mērķi, proti par kapitāla tirgiem. Kapitāla tirgus savienības mērķis ir nodrošināt finansējumu piešķiršanu un arī nodrošināt neatkarīgu finansējumu no bankām. Man interesē, kādus uh, elementus jūs uh, redzat, lai nodrošinātu šādu kredītu savienību, un ko tieši ECB darīs, lai veidotu kapitāla tirgus savienību? Thank you. Paldies. Nu, vispirmkārtām, jāsaka, ka situācija uzlabojas, arī kas attiecās uz MVU. Ir divas aptaujas, Viens ir banku aizdevumu aptauja, kuru veids ECB, un otra ir aptauja, e, ko veica pati Eiropas komisija. Rezultāti liecina, ka situācija ir uzlabojusies. Aizdevums, aizdošanas standārti vai prasības vairs nav tik stingras, kā bija agrāk. No banku puses riska uztvere arī ir lielā mērā uzlabojusies. Un ņemot to vērā, nu, mums jāapzinās, ka kredit, kredītam ir divas puses - pieprasījums un piedāvājums. Kāpēc ierobežojumi piedāvājuma pusē ir tādi, nu, uzmanīgi, lai arī mēs redzam, ka šie te ierobežojumi kļūst e, vaļīgāki, tad tomēr vēsturiski atskatoties, nu, mēs redzam, jā, ka viņi joprojām pastāv. No pieprasījuma puses, nu, tur ir vajadzīgas arī izmaiņas. Un to nu, šīs izmaiņas e, mēs īsti neredzam. Mums ir jābūt joprojām uzmanīgiem, taču esam pārliecināti zināmā mērā, ka kredīt e, cikls e, nu, iet pozitīvā virzienā. Bet ir vēl divi apsvērumi, kas attiecās uz MVU Nav viegli eh, sniegt eh, kredītus MVU, jo dažās valstīs MVU jau ir pārslogoti, pašu kapitāls nav pietiekams šajā sektorā. Un otrkārt, vai MV, visi MVU vai attieksme pret viņiem ir vienāda? Nu, nevienmēr pat E, jāatzīst, ka ir daudz MVU, kas uzrāda ļoti labus rādītājus e, patiesībā eksportā. Bet e, šeit galvenais jautājums par iekšējo pieprasījumu. Un iekšējais pieprasījums joprojām ir nepietiekams, trūkst pašu kapitāla un nav pieprasījuma jaunām investīcijām. Tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu monetārā politika pakāpeniski ka darba rezultātā nonāks, nodrošinās arī finansējumu pieplūdi ekonomikā. Šis process, protams, ir lēns. To mēs esam līdz šim redzējuši un piedzīvojuši. Runājot par kapitāla tirgus savienību, jūs jautājat par to, e, kāda ir ECB vai varētu būt ECB loma. Protams, ka mēs atbalstam e, atkarības no bankām samazināšanu un e, šeit e, kapitāla tirgus loma varētu uzlaboties. Te mēs esam gatavi sadarboties ar Eiropas komisiju šī ārkārtīgi nozīmīgā projekta realizācijā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Lūdeks Nīdermājers. Paldies, priekšsādātāji! Dragī kungs! E, ļaujiet man sākumā novēlēt jums visu to labāko, jo īpaši strādājot pie vienotā uzraudzības mehānisma. Uh, ticu, ka ECB ir ļoti interesanti pārņemt šo uzraudzības funkciju. Nu, tas nenozīmē, ka vadība priecājas par uh, papildu pilnvarām, kā jau jūs pirms brīža minējāt. Bet tagad mans jautājums. Tas saistīts ar jūsu ievadu paziņojumu. Jūs minējāt, ka gribētu konkrētas īstermiņa reformas virknē valstu, kas uzlabotu to ekonomiku. Tāpat jūs teicāt, ka gribētu tādu ilgtermiņa redzējumu. Un mans jautājums, vai jums ir kādi konkrēti piemēri, kādas īstermiņa apņemšanās jūs gribētu redzēt? Vai jūs gribat, lai ekonomiskās pārvaldības sistēma Eiropā tiktu iesaistīta šeit? Un uh, otrs jautājums ir par QE. Jūs minējāt, ka ir rēģē, jāreaģē, atvieglojot notei, noteikumus atvērtajam tirgus mehānismam. Te jūs esat veikuši ļoti labu darbu, bet mans jautājums, kā jūs uh, redzat ārkārtas Uh, likvīdu palīdzību nākotnē, nu, tieši Banku Savienības kontekstā? Paldies! Uh, on, on the... Par pirmo jautājumu. Uh, jā, tā ir taisnība, ka ir īstermiņa un ilgtermiņa darbības, kas ir jāizdara. Īstermiņā ir runa par struktūrālajām reformām, ko mēs jau agrāk apspriedām, gan vienotā tirgus likumdošana, gan konkurences paaugstināšana, darba tirgus reformas, bet tās ir ļoti plašas kategorijas un katrai valstī ir pašai sava struktūrālo reformu darba kārtība. Šeit es gribēju pateikt kaut ko ļoti vienkārši. Mēs domājam par šīm reformām Bet nu, tagad ir laiks kaut ko darīt, jo mēs jau zinām, kas mums ir jādara. Un es apzinos, ka lēmumi, kas ir jāpieņem, nav viegli un dažreiz tie e, maina sabiedrības organizāciju pašos pamatos e, un e, atceļ kaut ko tādu, kas jau ilgus gadus pastāv, bet nu šādām izmaiņām ir jābūt par ilgtermiņu tagad. Ja mēs atgriežamies un e, izskatām pēdējo 30 vai 40 gadu pieredzi, nevar e, e, no tā secināt, ka integrācijas process ir bijis vienāds tikai kopīga suverenitāte. Eh, šī suverenitātes dalīšana notiek eh, dažādās nozarēs. Pirms eh, eiro ieviešanas daudzām valstīm vispār nebija tādas suverenitātes monetārajā politikā, un eiro un ECB e nozīmē kopīgu suverenitāti eh, centrālajā bankā. Tas pats ir arī ar banku savienību. Eh, nu, bankā atsevišķām bankām nebija suverenitātes, tā piederēja tirgumu, bet tagad eh, ar šo centrālo iestādi mums atkal šī kopīgā suverenitāte ir. Tagad ir izveidota budžetu disciplīna, eh, ko nosaka nevis institūcijas, bet kopīgi noteikumi. Ir eh, skaidrs, ka tāda ir mūsu pieredze un tad, izējot no šīs pieredzes, ir jāiet tālāk. Un to es domāju ar ilgtermiņa apņemšanos. Pirmkārt, būtu jāpapildina plašina šie kopīgo noteikumu jautājumi, eh, ieskaitot arī eh, reformas un eh, dalītu suverenitāti par reformām, un otrais ir jāpāriet no noteikumiem uz iestādēm. Ko darīt tālāk, tas nav īsti ne manos pienākumos neiespējās. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Eh, vispirms es gribētu eh, pateikties jums par to, ka jūs atradāt visas vajadzīgos kompromisus savā darbā. Jūs eh, nesat vēlēts politiķis ne Eiropas, ne valsts kādas mērogā, tomēr jūs pieņemat politiskus lēmumus un izsakāt politiskus paziņojumus. Uh, Nu, bieži vien ir tā, ka politiķi gaida, kad jūs nu, dosiet viņiem signālu, kādā virzienā ir jāstrādā. Centrālai bankai ir ierobežotas iespējas, ierobežotas pilnvaras salīdzinot ar līdzīgām iestādēm. Un, lai risinātu problēmas, jums ir jāiet uh, tālāk par savām pilnvarām. Nu, dažreiz jums izdevās, tātad jūs aizstāvējāt Eirozonas monetāro institūciju nostiprināšanu, eh, aizstāvējāt to, ka ir jāpa, jānostiprina savienība, kas, noz, kas nozīmē tālāk iet eh, federalizācijas virzienā, bet Un šeit ir paradoks. Cilvēkiem patīk eh, eiro, bet ne federāla Eiropa, jo atšķirības starp valstīm pieaug nevis samazinās. Un eh, šīs eh, atšķirības varētu nākotnē tikai pieaugt. Vai šīs pretrunas ir jāpacieš daudz ilgāk? Nu, pašlaik nav tādu īstu politisku risinājumu, bet tagad ir pienācis laiks eh, tālāk veidot eirozonu. Eh, jo eirozona ekonomiski darbojas eh, sliktāk nekā citas monetārās zonas. Ko jūs par to domājat? Pirmkārt, paldies par komplimentiem Eiropas centrālajai bankai. Tas gan pienākas drīzāk bankas pamatlicējiem, izveidotājiem nekā eh, pašreiz, eh, pašreizējai vadībai. Mēs ļoti piesardzīgi runājam sava mandāta robežās. Ir vairāki politiski jautājumi, kas ir saistīti vai nu no ar finansu stabilitāti, vai arī ar eh, cenu eh, stabilitāti. Un par šiem jautājumiem ECB ir jārunā. Bet viens, eh, ko es gribēju pateikt, atbildot uz vienu no jūsu svarīgākiem novērojumiem. Kad jūs teicāt, ka nostiprinot Eiropas monetāro Eh, savienība tiks eh, palielinātas atšķirības starp valstīm. Mēs eh, piekrītam, ka attīstībai ir jābūt labākai, bezdarbs ir pārāk liels un tieši jauniešu bezdarbs arī ir diezgan, es teiktu, nepieņemams sociālā ziņā. Tātad mēs piekrītam, ka eirozonai ir jātīstas tālāk, bet no nu, vai jūs domājat tiešām, ka eiro ir tas, kas traucē? Man nav īsti skaidra šeit loģika. Ja mēs apskatām pēdējo ceturksni iekšzemes koprodukta datus, 14 valstīs e, ir pozitīva attīstība, pieaugums. Eh, dažām ir no 2 līdz 4 procentiem gadā. Un ir divas valstis, eh, kas ir eh, krīzes situācijā, kur paliek sliktāk, un divās valstīs ir stagnācija. Paldies! Paldies, Brian Heis! Paldies! Eh, priekšsēdētāja kungs. Iepriekšējā reizē es jautāju jums par eh, šo īrijas izai no krīzes un ECB, un es gribētu apsveikt eh, šo vēstuļu uh, publicēšanu. Tas ir svarīgi, lai īrijas e, pilsoņi redzētu šīs vēstules. Mm, es e, arī pieņemu, ka finansu e, palīdzības programma īrijai bija realitāte jo īrija bija finansu tādā ziņā neiespējamā situācijā. Bet es jums gribētu jautāt par nākotni, par ECB piedalīšanos īrijas parlamenta izmeklēšanā. Nu, tās nav raganu medības, īri grib dzirdēt patiesību, un ir svarīgi arī, kā kā jūs atbildējāt kolēģiem, tad ECB ir arī uh, jāatskaitās, kāpēc 21% no likviditātes tika ieguldīts vienā mazā valstī. Tātad vai jūs varat apstiprināt komitejai, ka uh, jūs kā uh, eh, ECB arī uh, piedalīsieties arī sināšanā un vai tiks iecelts uh, oficiāls pārstāvis, kas uzturēs sakars ar šo parlamentu, kas izmeklē. Un uh, treškārt par uh, dokumentiem no 2008, 9 un 10 gada, vai tie tiks uh, nodot izmeklēšanas uh, pārziņā. Un Jūs teicāt, ka ECB atbild Eiropas parlamentam. Vai es varētu arī teikt, ka ECB atbild visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā? Un e, šī izmeklēšana bez ECB, nu būtu tas ap, apmēram kā Hamlets bez prīņķa. Paldies! ECB eh, e kā Eiropas iestāde ir atbildīga jums, Eiropas parlamentam. Formally, formally participate. Un tāpēc mēs oficiāli nepiedalīsimies valsts parlamenta izmeklēšanā. Mēs vēl neesam lēmuši par to, kā varētu notikt šī neformālā sadarbība. Mēs vēl par to domājam. Arī e, ņemiet vērā, ka pirms desmit dienām ECB savā mājaslapā publicēja daudzus dokumentus par īriju, un tur ir ne tikai vēstules, bet arī vairāki juridiski atzinumi, runas, intervijas no ECB puses. Tātad Ir arī detalizēti jautājumi un atbildes. Nu, mēs domāsim, ko darīt tālāk. Par es gribēju zināt, jūs teicāt, ka jūs formāli nepiedalīsieties par šo kontaktpersonu un dokumentāciju, vai eh, šos noteikums varēs izpildīt. Ja jūs jautājat, kāda varētu būt mūsu neformālā piedalīšanās, es domāju, ka es atbildēju, bet es atkārtošu, mēs vēl neesam lēmuši ne par kontaktpersonu, ne par šiem tālākiem dokumentiem, kas būtu jāpublicē. Paldies! Tad mēs atzinīgi vērtējam jūsu vārdus par atbildību parlamentam. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Dragie kungs, mēs tagad esam izveidojuši Banku Savienību visas Eiropas līmenī un ir sākušās debates par banku struktūru. Es gribētu dzirdēt jūsu izvērtējumu par šīs struktūras nozīmi. Uh, tātad par um, banku struktūras reformu. Tas noteikti interesē Eiropas centrālo banku, tāpat kā sistēmiskie riski. Vēl kāds jautājums, kas man neliek mieru. Jūs teicāt, ka Eiropas uh, ekonomiku pārāk daudz finansē tieši banku sistēma. Banku sistēmas garantijas ir izmaksājušas, tātad banku sistēmas glābšana ir izmaksājusi ļoti daudz uh, mobilizācijas pasākumu un ir iesaistīts ļoti daudz eiropiešu. Tad mēs esam daudz darījuši, lai izglābtu bankas. Tad, tad ja ekonomika netiek finansēta vai neesam maksājuši pārāk dārgu cēnu, lai vienkārši pēdiņās amortizētu sistēmiskos riskus, kas te varētu pastāvēt. Vēl trešais jautājums Nesen tika paziņots, ka Eiropas centrālā banka varētu pirkt um, valsts obligācijas, ja tas būtu nepieciešams. Uh, to paziņoja Kristians no Jēb. Kā jūs komentētu šos paziņojumus? On, on, on the first point, uh, uh the, uh, the... Par pirmo ECB vēl nav pieņēmusi atzinumu par to, ko jūs teicāt par struktūru un kāda būtu ideāla bankas struktūra Eirozonā. Šim atzinumam ir eh, jātiek pieņemtam eh, tuvākajā laikā, un mēs jūs informēsim, ka tas būs pieņemts. Kāpēc nav eh, acīm redzams šis jautājums? Tā ir atbild uz jūsu otro mm, jautājumu. Mēs eh, gribam eh, samazināt eh, sistēmas riskus, nevis papildināt, un tā mēs arī veidojam savas bankas struktūru. Tomēr mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par to, kādas darbības paplašina sistēmas risku un tā tad kuras darbības būtu jādala no pārējās banku sistēmas un kuras nē. Tas eh, ir skaidrojot, kāpēc mums vēl nav atzinuma, bet nu, šim atzinumam jebkurā laikā ir jātiek tagad pieņemtam, jo diskusijas jau ir bijušas par šo atzinumu. Un par pēdējo, ko jūs teicāt, atbilde ir jā. Ja Tas ir mūsu mandātā, un, kā es jau teicu iepriekš, eh, padome gribēja eh, skaidri pateikt, ka ir ne tikai apņemšanās rīkoties, eh, piemēram, ja pasliktinās informa, inflācijas prognoze vidējā termiņā, bet ir jau jautāts attiecīgajām komitejām un ECB darbiniekiem, tā tad ir lūgts iepazīties ar dokumentāciju. Nu, vienkārši, kad jūs teicāt, ka ir uh, jāskatās, uh, kuras banku aktivitātes saistās ar vislielākajiem sistēmiskajiem riskiem, uh, Pieņemsim, ka bankas eh, izsniedz aizdevumus uzņēmumiem, lai tie varētu attīstīties. Eh, visticamāk, ka tas nesaistīsies ar sistēmiskiem riskiem. Jūs runājāt arī par kapitāla savienības izveidi un par citu veidu finansēšanas modeļiem uzņēmumiem, ko varētu pieņemt kā alternatīvu. Ja bankā nevēlas finansēt reālu ekonomiku un nevēlas nodrošināt investīcijas, tad eh, kam tad šī banka ir derīga? You're right. I completely, I completely... Jā, es piekrītu. Mums ir viens secinājums, ko mēs esam izdarījuši, ka bankas var būt tādā situācijā, ka tās pārstāja darboties un mēs negribam vēlreiz nonākt šajā situācijā. Un e, ir divi veidi, kā to izdarīt. Pirmkārt, ir šīs bankas jānostiprina, e, labāka kapitalizācija, labāka riska vadība un pienācīga struktūra. Un otrkārt, Mēs eh, negribam paļauties pilnīgi uz bankām, bet ir jābūt arī citām veidām, kā finansēt ekonomiku. Tā ir nākotnes eh, stratēģija, jo pieredze ir bijusi diezgan bēdīga. Paldies! Fulvio Martušēlo pēdējais runātājs. Paldies! Um, Dragi kungs, es gribēju jums e, pateikties. E, par to, ka Neapolē, nu, Neapolē notika jūsu uzstāšanās, e, jo Neapole ir mana pilsēta par stresa testiem ir banka, piemēram, Toskānā, kas palielina kapitālu par 1,5 miljārdiem. Akciju tirgo vēl daudz, kas nav skaidrs, un es gribētu zināt par šo kapitāla pieaugumu ieteikto. Ko jūs par to domājat? Vēl viens jautājums. ir deviņas bankas, kuras izturēja pārbaudi, bet tām ir slikti aktīvi. Ja ekonomikas krīze turpināsies, īpaši eh, būs spiediens uz aktīviem, tad kuras uh, iestādes nonāktu grūtībās un kādas, kādas jūs ieteiktu risinājumu šīm iestādēm? Vai jūs eh, ieteiktu izpārdot šos eh, šaubīgos aizdevumus? Un beidzot, pēdējā eh, pagājušā nedēļā sešas lielas bankas tika sodītas par Eh, savām darbībām, tātad par informācijas apmaiņu, par eh, klientu pasūtījumiem un eh, citu informāciju, ko ECB varētu darīt, lai izvairītos no valūtas kursu spekulācijām starptautiskā līmenī. Par pirmo Tagad mēs vērtējam šo priekšlikumu un, kad darbs būs pabeigts, tad rezultāti būs zināmi. Es īsti nezinu, vai mums ir termiņš noteikts, cik ātri ir jāatbild. Ir skaidrs tad par ieviešanas laiku, ka bankai ir seši mēneši, ja ir kapitāla grūtības atklātas un stresa testa gadījumā ir 9 mēneši. Bet es neesmu īsti pārliecināts, vai ir termiņš, līdz kuram ir jāatbild, ka kapitāla e, šis rīcības plāns ir uzturams, ticams un e, izpildāms. Eh, tad ir eh, darbības gan valsts, gan privātā līmenī, lai ieviestu eh, procentu likmju salīdzināmās vērtības, kuru pamatā ir faktiski darījumi, nevis modeļi vai minējumi. Mēs jau pie šī strādājam, kopā ar eh, citām centrālajām bankām pasaulē un arī FSB. Tomēr par otro jautājumu, vai jūs nevarētu atkārtot, es nesapratu īsti. Jā, institūcijas, kas eh, izturēja stresa pārbaudi, vismaz 19 ir grūtā situācijā jo šīm bankām ir sliktie aizdevumi viņu bilancē. Un varētu situācija kļūt sliktāka, ja tiktu pielietotas prasības. Es gribētu zināt, kā šīs institūcijas varētu savas grūtības pārvarēt. Vai jūs ieteikt viņiem, piemēram, izdot, izpārdot sliktos aizdevumus? Institūciju stāvoklis tiek vērtēts pēc aktīvu kvalitātes pārskata. Stresa pārbaude um, ir tātad uh, tāda, ka iedomājas uh, sliktāku uh, iespējamu situāciju īpaši valstīs ar smagu krīzi, un e, tiek paredzēts, ka krīze pastiprināsies. E, es e, pāriešu tagad uz angļu valodu. Bankas ir pārbaudītas ņemot vērā ļoti uh, sliktus scenārijus un eh, tās eh, ir spējīgas tikt galā ar šiem scenārijiem. Vai tas nozīmē, ka nevienai bankai nekas eh, nevar notikt? Nu, protams, ka nē, bet tad mums būs jārīkojas, ja būs grūtības kādai bankai. Paldies! Tagad mēs pabeigsim monetāro dialogu. Nākamā dialoga datums nākošajā gadā drīz vien tiks paziņots. Un tagad divu minūšu pārtraukums, un pēc tam atgriezīsimies pie mūsu darba kārtības.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 Kolēģi, lūdzu sāksim. Sāksim nākamo darba kārtības punktu, un tā ir publiska uzklausīšana ar Mario Draghi, bet tagad viņš uzstāsies kā Eiropas sistēmisko risku padomes priekšsēdētājs. Tūlīt došu vārdu Dragi kungam. Priekšsēdētāj kungs, godām ekonomisko monetāro lietu komitejas locekļi, dāmas un kungi. Man ir liels prieks, ka varu uh, stāties šīs uh, jaunizveidotās komitejas uh, priekšā kā ESRB priekšādētājs. Tie, kas no jums, kas ir jaunpienācēji, es ceru, ka mani komentāri jums sniegs plašāku informāciju par šīs svarīgās iestādes darbu. ESRB spēlē nozīmīgu lomu veselīgākas finanšu sistēmas izveidē, kas ir ļoti nozīmīgi, lai nodrošinātu ilgspējīgu atvesaļošanos Eiropā. Šodien pastāstīšu par mūsu galvenajām aktivitātēm. Uh, Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai atjaunot uzticēšanos banku sistēmai. Tieši tāpēc mēs veicām Eiropas Savienības stresa testu, ko, ko koordinēja Eiropas banku iestāde, un veicām arī visaptvarošu izvērtējumu par svarīgākajām bankām. To veica Eiropas centrālā banka. ESRB šeit deva ļoti svarīgu ieguldījumu un plāno strādāt arī tālāk šajā jomā. Tā izveidoja negatīvo makroekonomisko scenāriju stresa testam un e, tas, tas, tā, tā, tā, tā ņems vērā arī stresa testa rezultātus un pārdomās, kā tas varētu ietekmēt banku reakciju uz makrofinanšu attīstību. SRB ir veikusi arī sistēmisku analīzi par tā saucamajiem pārkāpumu riskiem, kas bankām varētu e, radīt naudas sodus vai citas sankcijas, ja bankas neievēro uzvedības noteikumus. Uh, Šādu pārkāpumu risku raksturs un sodu palielināšanās rada nedrošību par biznesa modeli, par banku maksātspēju un pēļņu. Riska sistēmiskais raksturs izriet no vairākiem faktoriem. Daudzos gadījumos pārkāpumu problēmas rodas visā tirgū un arī sistēmiski svarīgās bankās. Izmaksas parasti krīzes laikos pieaug un rada prociklisku ietekmi. Noslēgumā pārkāpumi var arī, var arī ietekmēt uzticēšanos finanšu tirgiem un finanšu institūcijām, kas ir ļoti būtiski finanšu sistēmas darbībai. Visu šiem iemeslu dēļ ESRB kopā ar um, Eiropas banku iestādi vēlas izstrādāt minimālo metodoloģiju, lai varētu aprēķināt potenciālos pārkāpumu izmaksas uh, stresa apstākļos. Uh, Tas radīs tādu spēcīgu, striktu un sa salīdzinošu izvērtējumu visās bankās un ļaus arī paskatīties uz to, kā vajadzētu reaģēt visās jurisdikcijās. Šie riski būs arī ņemti vērā tālākajās Eiropas Savienības stresa pārbaudēs. Tagad runāšu par ma makroprudenciālo politiku banku nozarē un atbildēšu arī uz jautājumu, ko man uh, uzdeva agrāk. Apmēram vienu gadu ir spēkā jauni prudenciāli noteikumi, ja tā saucamā kapitāla prasība direktīva un arī kapitāla m, mm, prasību regula CRD un CRR. Tās ir stājušās spēkā, izveidojot eh, pirmo reizi jaunu makroprudenciālu instrumentu, tātad pret ciklisko kapitāla rezervi. Uh, 2014. gada jūnijā SRB izdeva rekomendāciju, kā noteikt pret cikliskās kapitāla rezervas likmes. Lēmumi ir jāpieņem balstoties uz to, ka galvenais mēķis ir aizsargāt banku sistēmu no iespējamiem zaudējumiem, saist, kas saistās ar ciklisku sistēmisku risku. Uh, Tieši tāpēc arī ir jānodrošina kredīti reāla ekonomikai visā finanšu ciklu laikā. Rekomendācija sniedz padomus par to, kā iestēdājiem vajadzētu izmantot nobīdes no kredīta IKP attiecības, un tam ir jābūt sākotnējiem punktam lēmu pieņemšanā galvenokārt Uh, veidošanas posmā. Tāpat arī tiek identificēti gadījumi, kad var izmantot citus indikātors, piemēram, stresa pasākumi banku finansēšanas tirkos un arī vispārēji sistēmiskā stresa indikātori. Ņemot vērā šo fonu informāciju, pirmās valstis ir paziņojušas ESRB par pretcikliskas kapitāla rezerves likmes ieviešanu. Tas ir 1% Zviedrijā, 0% Čehijas Republikā, Slovākijā un apvienotajā karalistē. Uh, SRB ir arī pārskatījusi rekomendāciju, kas ir izdota dalību valstīm ar mērķi izveidot kopēju ietveru nacionālajām makroprudenciālajām iestādēm. Šī rekomendācija ir palīdzējusi izveidot institucionālu kompetenci nacionālā līmenī un uzlabo arī makroprudenciālās funkcijas efektivitāti. Kopumā SRB ir apmierināta ar īstenošanas līmeni, bet es gribētu ieteikt tām dalību valstīm, kur ieviešanas procesi vēl nav pabeigti, tātad Itālijai, Luksemburgai, Polijai, Rumānijai un Spānijai, darīt vairāk un ieviest nacionāls tiesību aktus pēc iespējas ātrāk. Visā Eiropas Savienībā tiek izmantoti atšķirīgi institucionāli modeļi. Lielākajā daļā no gadījumiem makroprudenciālās pilnvaras ir piešķirta centrālajai bankai, kā to ir ieteikusi ESRB. Dažos gadījumos uzraudzības iestādai, un dažos gadījumos komitejām, ko vada valdība vai arī pašai valdībai. Pēdējā gada laikā dalība valstis ir aktīvi izmantojušas jauno makroprudenciālo ietveru. ESRB ir izpētījusi apmēram 30 nacionālus makroprudenciālus pasākumus. Vispārīgi izsakoties, pasākumi eh, var tikt iedalīti divos veidos. Tie, kas ir paredzēti uh, lai vērstos pret eh, pār, pārmērīgu kredīt, kreditēšanu un aizņemto līdzekļu īpatsvaru. Un tāpat arī pret sistēmiskiem riskiem, kas izriet no lielām banku grupām, kas ir lielas un kompleksas. Pret cikliskās kapitāla rezerves, ko es pieminēju agrāk, pieder pie pirmās kategorijas. Protams, šīs rezerves ir ļoti noderīgas, lai uh, nodrošinātu kredīta attīstību, taču uh, Eh, tās nav, tā nav tik piemērota kredīta attīstībai konkrētās nozarēs, piemēram, nekustamā īpašuma nozarē. Līdz ar to vairākas dalībvalstis ir ieviesušas pasākumus, kas ir konkrēti paredzēti nekustamā īpašuma tirgumam. Piemēram, Beļģijā un Zviedrijā bankām ir jāparedz vairāk kapitāla nekustamā īpašuma aizdevumiem. Pretēji, citas dalībvalstis, piemēram, Ungārija, Īrija un apvienotā karaliste, ir ieviesušas striktākus kritērijus aizdevumiem, piemēram, ierobežojumi aizdevumiem balstoties uz vērtību, aizdevumiem balstoties uz ienākumiem un citiem. Otrā pasākuma kategorija liek uzsvaru uz to, kā atrisināt problēmu, eh, ka ir, bankas ir pārāk lielas, lai bankrutētu. Tas var apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti, ja šādas bankas bankrotē. Tādas dalībvalstis kā Čehijas Republika, Dānija, Horvātija un Nīderlanda ir ievērojušas šo Uh, noteiku, šos noteikumus. Priekšsādātā kungs, godāmie deputāti, gribētu tagad ieskatīties nākotnē. Tagad Eiropas Savienības stresa testi ir pabeigti, un es gribētu likt uzsvaru uz riskiem ārpus banku nozares. Tirgus dalībnieki un iestādes visā pasaulē pievērš arvien vairāk uzmanības uh, riskam, uh, ko rada normāla ne, cikliska nepastāvība finanšu tirgū un kas var mākslīgi palielināties, ja tirgos nav pietiekama likviditāte. Likviditātes pakalpojumus nodrošina īpaši tirgus veidotāji, kuri uh, parasti tur uh, tirgojamos vērtspapīrus. Vairāki faktori ir noveduši pie šo turēto vērtspapīru samazināšanās. Tehnoloģijas pieļauj, lai tirgus veidotāji varētu uh, ātrāk tikt vaļā no šādiem vērtspapīriem, piemēram, ar augstfrekvences tirdzniecību. Augstāka konkurence ir arī novedus pie tā, ka tiek turēts mazāk vērtspapīru, jo tirgus veidošana tagad tiek uzskatīta par autonomu uzņēdarbības centru, un nevienmēr visās tirgus nišās tā nespēļņu. Uh, Bez tam tirzniecības vietu tagad ir vairāk tehnoloģiju un regulējuma dēļ, un tas nozīmē, ka viena un tie paši vērtspapīri bieži vien tiek izmantoti vairākās vietās, bet katrā ar citām īpatnībām. Turpretī pieprasījums pēc likviditātes pakalpojumiem ir palielinājies, ņemot vērā to, ka aktīvu pārvaldniekiem ir pieaugusi loma. Gan pasīvi, gan aktīvi pārvaldītiem aktīviem ir vajadzīgi augstākas likviditātes pakāpojumi. Uh, pasīvi pārvaldītas stratēģijas, piemēram, ETF, piem, tāpēc, ka aktīvu pārvaldniekiem vajag sekot līdzi tirgus kustībai, aktīvi pērkot aktīvus, jo tirdzniecība vienkārši notiek biežāk. Tā rezultātā ar mazāku nodrošinājumu un lielāku pieprasījumu pēc efektīvas tirgus likviditātes dažos gadījumos šī likviditāte ir kļūsi sliktāka. Nesen notika vairākas pēkšņas tirgus kustības, kas sākās ASV un turpinājās Eiropas Savienības tirgos, un e, te varēja vērot tieši šādu raksturu. ESRB šo problēmu pētīs tālāk, un es varēšu pastāstīt par mūsu darba rezultātiem mūsu nākamajā tikšanās reizē. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mēs nākamgad, e, nākamgad sākumā rakstīsim ziņojumu par e, tiesisko regulējumu valstu parādu ietekmei. Tāpat arī eh, mēs esam konstatējuši, ka ir tikai viens pētījums, ko ir veikusi oficiāla iestāde par sistēmisko mm, mm, ievainojamību, ko rada valstu parādi. Mums eh, tādējādi būs labs pārskats par pašreizējiem un turpmākajiem tiesību aktiem, par konkrētiem riskiem, uh, Un arī mēs ņemsim vērā pēdējos datus, kas tika publicēti pēc pēdējās stresa testa, un ņemsim vērā arī iespējamo ekonomisko ietekmi. Mūsu ziņojumā mēs identificēsim iespējamo politisko atbildi, ko varētu piemērot vidējā termiņā. Paldies! Thank you very much. Many really relevant. Liels paldies! Ļoti svarīgi jautājumi, bet laika mums nav daudz, tāpēc jautājumam un atbildēji kopā būs maksimums četras minūtes. Un pirmais runātājs Georgis Krītas kungs. Thank you, Mr. President. I have two questions. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi Dragī kungam. Vai pastāv kaut kādas briesmas attiecībā uz uzraudzību tādā pilnīgā mērā banku sektorā, kā rezultātā Mēs vienkārši paaugstinātu sistēmiskos riskus, nevis samazinātu. Un otrs jautājums. ASV iestāžu politika, kas eh, piemēro lielas soda naudas, runiet par miljardiem, eh, gan ASV, gan Eiropas bankām. Vai tas nozīmē, ka mums ir jāparedz stingrāks režīms Eiropas Savienībā, lai novērstu negodīgu banku praksu, vai arī mums vajadzētu vienkārši protestēt Eh, par papildu problēmu radīšanu Eiropas banku sistēmā. Paldies! Paldies! Par pirmo jautājumu. Eh, tirgus izpēte liecināja, ka finanšu sektors pārnes riskus no bankām uz nebankām. Ja mēs salīdzinām uh, tirgus iezīmes šodien un pirms dažiem gadiem, mēs redzam, ir jauni spēlētāji parādījušies. Piemēram, piemēram apdrošināšanas uh, darbības. Un te es runāju par netradicionālām darbībām apdrošināšanas sektorā. Pirms dažiem gadiem bija runa par hedge fondiem. Uh, Un izrādījās, ka viņi, eh, viņu pretestība ir eh, lielāka kā domāts. Un šis parlaments sāka eh, domāt par vairākiem aspektiem. Naudas tirgus fondiem 2012. gadā bija iniciatīva un arī OTC, OTC tirgi. Un bija svairī, svarīgi visus aspektus uh, uzraudzīt un regulēt. Un te ir runa ne tikai par ESRB, bet arī par bažām, uh, kas ir pastāv visā pasaulē, un arī ir, te runāju arī par FSB šī gadījumā. Otrs jautājums. Nu, ir diezgan skaidrs, un pēdējie notikumi liecina, ka uh, Pirmkārt, banku pārkāpumi, noteikumu pārkāpumi ir reāla problēma. Tās nav tiesu iestādes, kas tos izdomā. Otkārt, šī brīža regulējums attiecībā uz korespondētāju bankām ir ļoti sarežģīts. Treškārt, šis Eh, sankcijas, par ko ir vienošanās starptautiskā līmenī, tās īsteno dažādas tiesas dažādās jurisdikcijās un dara to dažādos veidos. Rezultātā globālas bankas ir pakļautas eh, dažādām jurisdikcijām un dažādām īstenošanas praksēm, plus dažādām, dažādiem sodiem. Jautājums par to, kur šīs spriedums tiek eh, pieņemts. Uh, Un tieši tāpēc ir eh, šeit liels iespējas uzlabot koordināciju globālā līmenī. Jau no paša sākuma, kad sankcijas tika izstrādātas, nu, un tas ir pamat eh, tiesiskais juridiskais dokuments, tur ir jāiekļauj noteikumi par to, kā harmonizēt dažādas jurisdikcijas, kāda ir šo jurisdikciju un noteikumu savietojamība, lai situācija uzlabotos salīdzinot ar to, kāds ir šobrīd. Paldies! Jākub van Vaisakar kungs. Paldies, priekšstādātāji. Drāgie kungs. Man ir prieks ka jūs analizēsiet arī šo te sistēmisko eh, ievainojumu vai, ievainojumību vai nesargātību. Tiešām priecāmies par to. Bet eh, jautājumi. Pirmais par stresa testiem. Jūs kā Eiropas sistēmisko risku kolēģijas vadītājs esat pamanījis, ka sistēmiskie riski stresa testos eh, nu parasti neparādās. Un, uh, jūsu pilnvarās, šajās eh, pilnvarās, ko jūs domājat par nākotnes stresa testiem un vai tie varētu iekļaut šos sistēmiskā riska elementus? Un otrs jautājums. Ziņojums, ko sagatavoja Zinātniskā konsultatīvā komiteja par Eiropas sistēmisko risku kolēģiju. Uh, to publiskoja jūnijā. Man liekas, ka šī komiteja viņai nav bijusi iespēja pārunāt šo ziņojumu ar jums, tāpēc man ir daži jautājumi. Bet vispirms es nolasīšu vienu gabaliņu no ziņojuma. Mēs neesam pirmie, eh, kas konsultē eh, pēdējos gados Ir bijušas vairākas citas institūcijas, kas ir e, to darījušas. Un, protams, ka te ir e, vajadzīgs vēl papildu terapijas, ja tā var izteikties, un daži mēri vēl nemaz nav pārbaudīti, un iespējams ir vajadzīgs jaunas zāles, lai atjaunotu Eiropas banku sistēmu, uh, un eh, ļautie atvesaļoties eh, no šī brīža slimības. Un tālāk tur ir skaidrots, ka tiešām eh, banku sistēma ir tādā slimīgā stāvoklī. Bankas ir augušas ātrāk nekā IKP un augušas ātrāk nekā bankas ASV. Un te ir runa arī par pretmonopolu noteikumiem. Kāpēc es to pieminu? Es šobrīd strādāju par banku struktūru, refo, pie banku struktūru reformu regulējumu. Un man jautājums jums, vai jūs piekrītat e, šīs komitejas apgalvojumam, ka ir nopietna problēma attiecībā uz ļoti lielām bankām Eiropā, kas ir bankas, kas ir ļoti lielas. Paltozējāt vairākus e, aspektus. Pirmām kārtām par valdībām un valstu parādiem. Stresa testos tas parādās. Jautājums, ko mēs darīsim nākotnē? Ir ļoti interesants šis ziņojums, eh, un būs vēl viens ziņojums arī nākamgad no Zinātniskās komitejas, un tur ir daži ieteikumi politiskiem soļiem, kā uzlabot eh, valstu parādu situāciju. Un tur ir eh, dažādi ieteikumi, gan diversifikācijas prasības, kapitāla nodrošinājuma prasības, trešā pilāra uh, aspekti un uh, maksātspējas aspekti un to apdrošināšana. Šī te saiknes starp bankām un valsts parādiem var būt ļoti nopietna un starp bankām un valdībām kopumā. Mums jāapzinās, ka tādas izmaiņas nacionālajā aspektā, kā attiekties pret bankām, pret eh, viņu nodokļu aktīviem, kā nodrošināt vienādus noteikumus visiem. Par jebkurām izmaiņām ir jāpanāk vienošanās iespējami augstākā līmenī, globālā līmenī, lai neradītu uh, konkurence kropļojošu vidi Eiropas Savienībā. Un tieši tāpēc uh, vēl ļoti daudz darbs ir darāms Bāzels komitejas kontekstā uh, un FSB. Runājot par vispārējo vidi, nu tā jau nav nedraudzīga. Jūs sakat, kad izmaiņas netiek uzņemtas draudzīgi, tā nav taisnība svarīgi, lai ir vienādi noteikumi šo izmaiņu īstenošanā. Otrais eh, jautājums par ziņojumu. Es piekrītu, ka ziņojums pēc savas dabas ir vienkārši izcils. Mums ir bijusi viena konference ECB, kas ir saistīta ar šo ziņojumu. Mēs to joprojām pētā, pētām un pārunājam. Tur ir ļoti daudz eh, taisnības. Uh, Es personīgi uzskatu, ka tik tiešām daudz no šiem apgalvojumiem ir ļoti pareizi ziņojumā. Paldies! Nākamais runātājs - Keina Wimber. Paldies, dragie kungs! Um, G20 mandāts par uh, derivatīviem un tirzniecības klīringu E, ir cieši saistīts ar globāliem produktiem. Bet runājot par mandātu, mēs koncentrējam risku CCP un tie kļūst kritiski šajā infrastruktūrā. Ņemot vērā pagājušās nedēļas FSB ziņojumu par sistēmiski svarīgajām finanšu institūcijām, e, viņi runāja par tīlāku akronīmu, par tādus saīsinājuma, un daudz bankas ir pakļauts šim te tīlāk, un EBRD eh, e arī zan, viņiem ir ļoti līdzīgs pasākums, kur nosaukums ir Emerald, vai mums nevajadzētu arī līdzīgi rīkoties, lai novērstu CCP institūciju kļūšanu par tādām, kas ir jāglāb? Paldies! Atbildi ir jā pilnībā piekrītu, ko jūs teicāt. Cīlāk ir galvenais pasākums, lai reģie, reaģētu uz šo te sindromu, kad bankas ir pārāk liels, lai bankrotētu. Un tie nav nodokļu maksātāji, kam par to ir jāmaksā, bet gan akcionāri. FSB piedāvo, ka šī te absorbēšanas kapacitātes samazināšanās no 16 līdz 20 procentiem attiecībā uz riska aktīviem. Nu, un te ir vismaz viena prasība - padziļināta ietekmes izvērtēšana un tirgus izpēta. FSB uzsāka tādu kalibrēšanas pasākumu, mēs ar viņiem cieši sadarbojamies šajā aspektā. Uh, E, sakiet, vai jūs to attiecināt arī uz CCP? Nu, atbild. Jāsaka, man jāpārbauda. Nu, tā uzreiz varētu teikt, ka tam ir pamatoti un labi iemesli. FSB piedāvāja, es neesmu pārliecināts, vai FSB piedāvāja attiecināt tilak arī uz CCP, bet, diemžēl, es nevaru jums sniegt tādu galīgu atbildi. Paldies, Kora von Jonhoiten kundze. Paldies, priekšsēdētāji, dragie kungs, man ir divi jautājumi. Pēdējos mēnešos FSB ir samazinājis likmes uh, līdz rekords zamām. ECB ir samazinājusi šīs likmes un te ir iekļausi arī uh, dažādas programmas. Ir virkne spekulācija par korporatīvo obligāciju iegādi un valstu parādu pārpirkumiem. Vai jūs piekrītat tām bažām, kuras citas centrālās bankas ir e, paudušas, tostarp e, eh, Angli, Banka apvienotajā karalistā un Vācijā, ka te ir tāda pašapmierinātība investoru vidū? E, kas var veicināt aktīvu uh, burbuļus uh, Eiropas valstīs. Vai te pastāv kaut kādi draudi makroprudenciālajai politikai un tās mērķiem? Otrs jautājums. Ņemot vērā banka kapitāla pras, jaunās prasības, ir arī prasības uh, šiem te makroprudenciālajiem mm, pasākumiem. ECMR uh, nāca klajā ar ziņojumu par valstīm, kas uh, savām ba valst, bankām nosaka nu, tādus sistēmiskus buferus. Vai tas var aizstāt parastos institucionālos buferus, kas ir paredzēti institūcijām, kas rada sistēmiskus riskus, bet ko var piemērot tikai no 2016. gada uz priekšu. Jūsu pārskatā no šī gada jūlija jūs norādījāt uz bažām attiecībā uz valstīm, kas F SRB izmanto eh, attiecībā uz dažādām bankām, aizstājot parastos SCR eh, pasākums. Nu, kā šī lieta attīstās un kā jūs gribētu redzēt uh, to, eh, ko valstīm būtu jādara, lai viņi šo te instrumentu izmantotu pareizā veidā. Nu, no tiešas mēs ļoti satraudzamies par to, ka nu, tāda vaļīga monetārā politika var radīt papildu riskus finanšu stabilitātei. Uh, Un to mēs esam aktualizējuši un uzsvēruši vairākas reizes un daudzkārt. Te nav runa par tikai par jurisdikcijām, kas ir eh, savas bilances palielinājuši vairākas reizes. Bet nošķirsim trīs lietas. Pirmkārt, ir dažas uh, finanšu spēlētāju kategorijas, kas ir visvairāk pakļautas šiem riskiem, un jo īpaši tie ir tie, kas garantē, kuriem ir garantēta pēļņa. Uh, pensiju fondi un mm, Sinapman naudas tirgus fondi. Ir vairākas Eiropas Savienības valstis, kurās eh, nekustamā īpašuma cenas pieaug, un tam ir struktūrāli iemesli, urbanizācija, eh, nekustamā īpašuma pieejamība, dažādi īres tirgus ierobežojumi, nodokļi, bet daļēji arī tas ir saistīts ar likviditāti un investīciju meklējumiem. Treškārt, E, šī te e, neaizsargātība vai gai, gai, gaistu, gais, gaisība, to arī nevar aizmirst. E, uz šo brīdi mēs neredzam nekādu sistemātisku pār, pārlieku lielu vērtības noteikšanu. Runājot par dažādiem aktīvu tirgiem, vai šos vērtējumus veiktu ECB vai SVF, nu, neredzam norādes uz kādām konkrētām problēmām šobrīd. Bet atskatoties pagātnē, pēdējos mēnešos mēs redzam, ka ir dažādas eh, korekcijas veiktas eh, šiem eh, vērtējumiem, pārliek augstiem vērtējumiem. Bez tam mēs uzskatām, ka mūsu monetārās politikas pieeja ir e, pareiza, ņemot vērā mūsu mandātu. Un te ir runa par inflā, mūsu mērķis - inflācija, kas ir zem, bet tuvu diviem procentiem. Finanšu stabilitātes riski, nu, tos mums jārisina ar makroprudenciāliem instrumentiem. Tas ir e, mūsu veids, kā aizsargāties pret šādiem riskiem. Jūsu otrais jautājums Jā, sistēmisko risku buferi bieži vien izmanto kā, lai aizstātu uh, iekšzemes uh, buferi instrumentus lielajām bankām. Un, protams, ka parasti tiek izmantoti vieglākie instrumenti, bet ekonomiski mēs piekrītam uh, šiem pasākumiem, uh, kas ir vērsti pret lielajām bankām, kas ir pa, uh, pārāk liels, lai uh, bankrotētu. Un kā piemērs šeit minam Nīderlandi. Paldies! Es domāju, ka jautājumus mums vajadzētu sagrupēt varbūt. Tāpēc uh, lūkšu kolēģus izteikties ļoti īsi. Bet nākamais makārtīkums, lūdzu, jūsu jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, drāgie kungam, arī dzēnu. Es esmu jauns ekon komitejas deputāts un biedrs, un es mēģinu saprast, kāda ir SRB loma. Viena lieta, kas mani pārsteidza, tad, kad e, šī struktūra tika izveidota, e, izrādījās ECB ir spēlē ļoti centrālu lomu SRB, jo jūs esat e, vadībā kā vienā tā otrā struktūrā. Un man tāpēc ir jautājums vai šeit varētu pastāvēt interešu konflikts, ņemot vērā, piemēram, koplēmumus, ko veids vai ko pieņem ECB attiecībā uz sistēmiskajiem riskiem. Pirms brīža mēs runājam par īrijas banku krīzi. Īrijā tiešām uzskats, un es tam pievienojos, ka ECB spēlēja zināmu lomu šīs krīzes izraisīšanā. Īrijas banks, protams, e, bija pārāk daudz aizdevumus e, devušas, bet nu viņas arī aizņēmās no citām Eiropas bankām. Un viens konkrēts jautājums. Jūs e, pirms brītiņa minējāt, ka ECB atbalstītu kapitāla tirgus savienību. Vai tas varētu varētu paaugstināt sistēmiskos riskus kaut kādā veidā? Ja jā, tad kādus riskus e, jūs šeit redzat un kā tos varētu mīkstināt? Nākamais Moris Kafkeitl. Jā, nu parasti jau tās ir mazākās e, politiskās grupas, kuru laiks tiek saīsināts, un to es gribu tā īpaši adresēt Dragī kungam. Bet tagad jautājums. Es domāju, ka jūs redzējāt Davida Kamerona eh, runu, vai, eh, kas ir atspogļota avīzē. Nu, jūs redzat droši vien arī eh, redzat līdzīgas riskus, uz kuriem norādīja Kamerona kungs. Un man ir viens tehnisks un viens politisks dabas jautājums. Pirmkārt, jūs jau runājāt par uzticēšanos kas ir svarīga finanšu sistēmas nodroši, stabilitātes nodrošināšanā. Vai nacionālajiem vadītājiem Eirozonā vai ārpus tās uh, būtu spēlējama loma uh, finanšu krīzes uh, novēršanā? Un otrkārt, uh, mums ir ļoti maza izaugsme Eiropā un e, visādi veidi obligācijas ir ļoti zemā līmenī, vai jūs piekrītat, ka šādi pretrunīgi cenu signāli ir nenovēršami? Un vai investori gaida kaut kādu ECB reakciju un kā tas varētu ietekmēt sistēmiskos riskus un nodokļu maksātājus. Uh, Patrik. Paldies, um, Patrika Flīna. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, nu, jūs tagad esat uh, ārsta um, lomā, kam ir bezcerīgs pacients, jāatbild uz tik grūtiem jautājumiem. Uh, runājot par krīzi, tā tad var būt šeit krīze cikliska, bet kas notiek, ja. Jā Eh, krīze nenotiek eh, ciklu veidā, bet vienkārši ieilgst līdz pat desmit gadiem. Vai arī, ja kādu laiku krīzes nav, vai tas nenozīmē, ka tad šie drošības mehānismi eh, nedarbojas, vienkārši cilvēki izturas pret tiem pavirši. Kāpēc vienkārši nepateikt Eirozonas valdībai, ka Eirozona pašreizējā veidā nevar eh, darboties. Paldies! Es sākšu ar pēdējo jautājumu. Jums būtu jāatceras, ka krīze nesākās Eirozonā. Finansu krīze sākās citā valstī, nu jūs jau zināt, kurā. Tagad par otro, ko jūs jautājāt vai ir interešu konflikts starp ECB un SRB vadību. Es neesmu redzējis šādu gadījumu, kad būtu konflikts. Ja nākotnē 15. gada decembrī tiks pieņemta kāda cita kārtība, kas kāda tā varētu būt, ir priekšlikums eh, iecelt eh, SRB direktoru, un ja SRB turpina būt daļa no ECB, tad um, ideja par šo direktoru, nu, kuram būs arī jāsadarbojas ar sekretariātu un ar ECB, Nu, ja tā būtu, tad ESRB būtu jāsaglabā tas pats priekšsēdētājs, bet nu, tas būs atkarīgs no līkumdevējiem. Vai kapitāla savienības, eh, kapitāla tirgus savienība palielinātu sistēmas risku? Un skatoties uz pašreizējo, izskatās, ka eh, krīzi palielināja tikai tas, ka trūka uh, alternatīva e, finansējuma. Jo, ja ir vienīgais kanāls, nu tam kaut kas var notikt, piemēram, bankā aizdevumiem. Bet mēs redzējām, ka šeit kapitāla tirgus kompensēja banku trūkumus gan ar obligāciju izdošanu, gan citādā veidā. Tātad nevajadzētu paļauties tikai uz vienu finansēšanas kanālu. Par otro eh, nu, es esmu piesardzīgs spriedumos par to, ko cilvēki saka, jo cilvēki daudz ko var pateikt. Eh, tagad par riskiem, nu kādus mēs redzam galvenos riskus. Pirmkārt, makrofinansu eh, ievainojamība, ko rada eh, zemes pieaugums, zemi procenti un augsti parādi gan maisaimniecībām, gan uzņēmumiem, gan valstīm. Un Tātad šie, šis zemais pieaugums kopā ar zemām procentu likmēm un augstiem parādiem var būt bīstams. Otrs risks var būt no pasaules tirgus pārcenošanas, tātad, kad uh, tiek meklēts, kurā vietā varētu gūt ienākums, un tad uh, tādā veidā risks pastiprinās. Uh, Mēs dzīvojam laikā, kad procentu likmes var mainīties, un jautājums ir, kā tās ietekmēs ekonomiku un e, ko darīt šajā gadījumā. Trešais, varbūt banku sektora bilancē ir palikuši e, kādi riska faktori. Un ceturtais varētu valstu parādu krīze pastiprināties. Nu, jūs arī par to jau runājat. Kā e, tirgi reaģē uz e, pašreizējo parādu krīzi? Uz obligāciju krīzi valdības daļai turpina finansu konsolidāciju un struktūra reformas, tātad cenas arī atspūgļo risku līmeni. Ja mums pēkšņi um, būtu uh, grūtības ar uh, struktūra reformām un uh, lēns pieaugums, tad šeit varētu būt grūtības, varbūt apdrošināšanas eh, sektorā varētu zema procentu likmju dēļ būt problēmas un varētu būt finansu tirgus infrastruktūrā arī savas vājās vietas. Es šeit uzskatu, uzskaitu, kādi vispār riski var būt, un tas nenozīmē, ka tie visi tiešām pastāv Bet, ja jūs jautājat, no kurienes varētu sākties nākamā krīze, nu tad šīs ir dažādas iespējas, bet tas nenozīmē, ka kāda no tām tiešām arī būs. Paldies! Tātad eh, pēdējie divi runātāji. Paldies! ECB priekšsēdētā kungs, kopš 4. novembra jūs pašlaik pār, esat viens no galvenajiem, kas atbild par uzraudzību pār bankām. Un šķiet, ka pēc jūsu teiktā šī uzraudzība tiek veikta ļoti veiksmīgi. Jūs esat atbildīgs arī par makroprudenciālo uzraudzību sistēmisko risku padomē. Jūs tātad darbojaties kopā trīs institūcijās, kas ir atbildīgas par ļoti svarīgiem ekonomikas jautājumiem. 2012. gadā jūs pieņemat rekomendāciju, kur uh, jūs nosodījāt ēnu bankas. Tātad uh, te bija runa par to, kas notika 2007. gadā nekustamā īpašumu uh, tirgū. Uh, Vai jūs varētu izskaidrot, kāpēc jūs pēkšņi esat eh, tik strauji mainījis savu viedokli attiecībā uz ēnu bankām, kas tagad pēkšņi 2013. gadā vairs nav nemaz tik liels risks ekonomikai? Pēdējais, ko es vēlējos teikt, Finanšu stabilitātes padome FSB eh, pagājušā gada mums publicēja pētījumu par 30 bankām, tā skatā Franču un Vācu bankām, uh, kas, kurās pietrūks kapitāla un kuras neizturētu krīzi. Jūs eh, teicāt, ka 2013. gadā ir jāpiemēro slavenais noregulējuma mehānisms, un līdz ar to uh, bank, uh, iedzīvotāji Eiropā zaudēs uh, depozītus, kas ir ieguldīti bankās. EFSB saka, ka ir jāizmanto pašreizējais regulējums un saka, ka šīs milzīgās bankas 20% no šiem aktīviem, no sava kapitāla, tur aktīvos. Kā jūs nodrošināsiet, lai kapitāls tiktu izveidots atbilstošā līmenī? Es uzskatu, ka ir vajadzīga tāda politika, kas uh, ņemtu vērā sociālo demokrātiju. Pašreizējā de banku sistēma, diemžēl, to nenodrošina. Es domāju, ka pilsoņi to ir pelnījuši, un, diemžēl, tagad darba tirgus maksā uh, par to augstu cenu. Hokmarka kungs. Paldies, priekšādētāji klausoties šo diskusiju, reizēm liekas, ka būtu labāk, ja banku vispār nebūtu, jo tad nebūtu arī risku. Bet, nu, tad, tad, tad atgriežoties pie situācijas, kāda mums ir, eh, kā mums saprast jūsu teikto un arī to, ko jūs teicāt par eh, stresa testiem kāda situācija būtu labāka, ja būtu vairāk banku, bet mazākas, vai arī dažas, bet lielākas, un arī būtu eh, citas finansu sektora daļas Nu, varbūt man eh, kādam liekas, ka man kaut kas ir aiz ādas, bet es gribētu dzirdēt jūsu atbildes vienkārši. Paldies par pirmo jautājumu, ja jūs skatāties uz banku eh, sektoru, kas notika pēdējos septiņos gados, sākot ar krīzes sākumu septītā gada beigās, tad mēs redzam, ka daudz kas ir mainījies regulēšana ir pilnīgi mainījusies. Daudz kas eh, no jaunajiem noteikumiem ir jau ieviests, un cits daudz kas vēl ir jāievieš, bet tagad ir skaidrs, ka eh, banku sistēma tagad ir izturīgāka nekā bija agrāk. Un arī riska vadība um, un e, mehānismi ir mainījušies e, pamatīgi banku nozarē, tā kā nevar teikt, ka nekas netiek darīts, tas ir pārspīlējums. Tajā pašā laikā es e, piekrītu, ka mums nevajadzētu gulēt uz lauriem un jāturpina sēkot situācijai, jo finansu pakalpojumos notiek ļoti daudz strauju izmaiņu, nekas netiek uz vietas, nestāv uz vietas. Tagad daudz uzmanības pievērš ne banku vai ēnu banku sektoram. Sector un e, stresa testi arī tagad parāda, kāda ir situācija Eirozonā un ir arī tagad Eh, harmonizāciju, par eh, aizdevumu definīcijām ir jāturpina eh, padarīt kapitāla pasākumi salīdzināmāki. Pirmkārt, jāvērtē labā griba, jāvērtē aktīvi un svarīgākais ir jādefinē riska aktīvi un tāpēc arī lielajām bankām ir e, šeit jāizdara situācijas vērtējums. Nu, Francijas bankas pēc rezultātiem, e, Francijas bankas turpina darboties pēc esošiem noteikumiem. Tātad tas nozīmē, ka mēs esam tikai procesa sākumā Eh, un eh, nu, vēl ir tālu līdz šai vienotajai uzraudzībai. Par mazām un lielām bankām tas ir grūts jautājums. Ir skaidrs, ka ļoti mazai bankai varbūt eh, šī ietekme uz sistēmu būs mazāka nekā lielai, tomēr ir skaidrs, ka ir noteikti e, banku e, izmēri, kas e, radītu labākus apstākļus reālajai ekonomikai, un tomēr pārsniedzot kaut kādu robežu, Eh, viss eh, kļūst eh, sarežģītāks un arī sistēmiski daudz bīstamāks. Ir arī atkarīgs no tā, kam jūs jautājat. Maziem uzņēmumiem patīk mazas bankas, jo tās ir tuvāk klientam, tuvāk savai valstī, kurā šīs bankas strādā. Un ir arī nu, abi E, procesa dalībnieki jūtas līdzīgi, piemēram, mazs uzņēmums e, strādājot ar lielu banku jūtas it kā vājākās puses lomā. Nu, nu otra puse, kura ir jāredz e, par to, vai banku ir par daudz vai nē, Eirozonā Arī par to būtu jādomā un vēl ir jāapsver, kādas būtu izmaksas banku sistēmai, kur vairumā banku ir eh, mazas. Piemēram, dažās valstīs ir simtiem mazu banku, katrā ir valde, tātad no 5 līdz 19 cilvēkiem, un kas notiek, ka šīs valdes ir politizētas valdes locekļu algas nav lielas, tās var būt pat līdz simt tūkstošiem un vairāk. Tās ir izmaksas, kuras e, samaksā klients, tātad jautājums ir ļoti sarežģīts. Starp citu, SRB pie šī jautājuma arī strādā un vēl pie citiem. Paldies, dragi kungs! mēs gaidīsim jūsu darba rezultātus un arī atskaiti, atskaiti par uh, regulēšanu, par uh, valsts parādu regulēšanu. Nākamā sanāksme, uh, tātad datums vēl tiks paziņots, sanāksme būs nākamajā gadā. Paldies! Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Turpināsim ar nākamo mūsu darba kārtības punktu. Es gribētu arī izteikt komentāru, ka otrajā uzklausīšanā dzirdējām vairāk jaunas informācijas, bet žurnālisti jau bija devušies prom, tā kā ziņas būs mazliet zaudējušas, bet mēs bijām klāt un visi dzirdējām. Sestais darba kārtības punkts - ikgadējais ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspējas politiku. Referents ir Messeršmita kungs. Tūlīt došu vārdu viņam, lai viņš varētu prezentēt savu ziņojumu. Paldies, priekšādātāji! Kā jūs zināt, šis ir mūsu pašinstīvas ziņojums, un mēs šeit reaģējam uz komisijas ziņojumu par konkurētspējas politiku 2013. gadā. Kā vienmēr, mēs nevaram pilnībā reaģēt uz šo ziņojumu, jo ziņojums ir karš, bet es domāju, ka mēs esam komentējuši vissvarīgākās sadaļas, kas mums liekas visnozīmīgākās un ka, uz kurām komitejai vajadzētu reaģēt. Gribētu īsi apskatīt visus svarīgākos jautājumus, bet pirms tam pieminēšu, ka man bija ļoti rezultatīvas sarunas ar daudziem ēnu referentiem. Un labprāt tikšos arī ar pārējiem ēnu referentiem, cerams, nākamnedēļ. Tas nozīmē, ka esam sasnieguši jau diezgan labu kompromisu, uh, un šķiet, ka šo ziņā varētu atbalstīt plašs vairākums. Tas ir būtiski ne tikai no politiskā viedokļa, bet eh, arī no pragmātiskā un loģistiskā viedokļa, jo daudzas no šīm jomām ir komisijas ekskluzīvā kompetencē. Tātad, ja mēs vēlamies ietekmēt šo politiku, tad es uzskatu, ka mums ir būtiski parādīt, ka mūsu vidū ir vienprātība. Es domāju, ka mums vajadzētu jebkurā gadījumā mēģināt panākt kompromisu. Esmu jau ticējis ar tikko nozīmēto komisāri, kas ir atbildīgi par šo portfeli, un viņai ir man, mans tautības, un tas nozīmē, ka mēs varam arī vieglāk komunicēt. Viņa ir uh, saņēmusi ziņojuma projektu, tāpat kā pārējie komitejas locekļi, un viņa labprāt mūs uzklausa un grib ar mums sadarboties. Es ceru, ka mēs varēsim ar to pašu atbildēt. Tagad es īsi pastāstīšu par dažiem punktiem, kas te ir iekļauti. Es, protams, domāju, ka jūs visi jau esat izlasījuši ziņojumu projektu. Pirmais jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, ir iekšēja resursu un finansējuma sadalīšana komisijā. Mēs visi zinām, ka konkurences jautājumi ir ļoti būtiski, lai iekšējais tirgus varētu pareiz darboties. Mēs arī zinām, ka daži privātās puses spēlētāji tur mm, savās rokās daudz resursu, ko var piešķirt un izmantot. Es atceros no pirmās Microsoft lietas, ka uh, pastāvēja aizdomas, ka īstenībā ieņēmumi bija daudz vairāk, jo viņi pieturējās piepriekšējās prakses. Un tas, protams, no konkrētas viedokļa nav um, adekvāti. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi resursi, lai komisija varētu veikt kontrols pasākumus un lai varētu vērsties pret valsts palīdzības ļaunprātīgu izmantošanu tā tālāk. Par to ir runāts jau pašā ziņām sākumā, otrajā punktā, tāpēc, ka šis jautājums ir tik būtisks. Otrām kārtām, es domāju, ka tikpat svarīgi ir likt uzsvaru uz nodaļu, kur ir runa par valsts palīdzību. Tā ir ļoti svarīga sadaļa komisijas ziņojumā. Un, protams, šeit ir jāskatās uz jautājumu, kas visu laiku atgriežas, tātad uh, banku uzraudzība un finanšu krīzes sekas. Tāpat ir arī kāds cits svarīgs jautājums, kas eh, parādās sestajā punktā. Šķiet, parlaments par to iepriekš nav runājis. Tātad te ir runa par potenciāliem valsts palīdzības noteikumu pārkāpumiem struktūra fonda izmantošanā. Komisija nesen paziņoja par jaunām regulām, kur būs runa par struktūra fondiem. Domāju, ka mums vajadzētu izvērtēt to, eh, kā šie noteikumi tiek eh, reāli piemēroti. Veids, kā valstis un publiskas iestādes izmanto savu naudu, mums liekas ļoti būtisks, jo tas ļoti ietekmē tirgu. Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tiek skatīts šādā ziņojumā. Par antitrustiem, kas arī ir ļoti būtisks jautājums un ko šī uh, komiteja pēta. Esmu šeit uzsvēris devītajā punktā, ka ir vajadzīgas konkrētākas vadlīnijas, ir jānosaka termiņi un oficiāls tiesības, ir vajadzīga cauradzamība procesos, kas uh, saistās ar uh, šo kompetences sfēru. Tas, protams, ir jāskata arī Google lietas kontekstā, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par vispārīgākiem jautājumiem. Ir vajadzīga eh, striktāka, konkrētāka noteikumu eh, paredzēšana. Nākamā sadaļa, par ko es vēlētos runāt, ir attīstība nozarēs. Esmu šeit pieminējis vairākas konkrētas nozares, ko izvēlējos pēc komisijas ziņojuma analīzes. Enerģētika. Mums vēl ar vienu nav eh, skaidrības par atsaistīšanu. Vairāki tīrgi vairākās valstīs nav īstenojuši to, kas ir paredzēts trešajā enerģijas pakā. Tieši tāpēc mums ir tik liels problēmas enerģijas tirgū, kas, protams, ir nepieņemami. Enerģijas tirgus adromstalošana ir tas pats kā autoceļu slēgšana, un to mēs nevaram pieņemt, ja mēs vēlamies vienādus spēles noteikumus enerģētikas nozarē. Otrakārt, par digitālo tirgu. Mēs visi zinām, ka tas eh, ietver ļoti lielu ekonomisko potenciālu, un tieši tāpēc par to ir eh, ļoti daudz spriests politiskā līmenī Eiropas vēlēšanās. Un eh, pēc komisijas apstiprināšanas Šis ir viens no tematiem, ko komisijas priekšsēdētājs ir izvēlējies par prioritāti. Tieši tāpēc es uzskatu, ka to vajadzētu skatīt detalizēti. Un tieši tāpēc arī savā paskaidrojuma rakstā esmu par to runājis. Gribēju pieminēt, ka šis ziņojums nevar būt pārāk garš, un es nevaru to visu iekļaut ziņām tekstā. Uh, Pēdējais, kas attiecas arī uz to, ko es sāku sākumā, tātad par mūsu kompetences sfēru un par to, kā mēs reāli varētu ietekmēt komisijas politiku. Domāju, ka jaunā komisija un arī jaunā komisāre būs pietiekami ieinteresētas, lai ar mums tiktos, lai ar mums diskutētu. Protams, ka ar iepriekšēju komisāru arī mums bija izvērtusies laba sadarbība, bet varbūt mēs varētu šo sadarbību pat ielikt čārākos rāmjos, varbūt mēs varētu apspriesties darba grupas ietveros vai tam līdzīgi. Domāju, ka mums to vajadzētu pamēģināt. Es jūtu, ka uh, komisārei ir labā griba šādā veidā rīkoties. Laika grafiks. Mēs, eh, mums ir palikušas desmit dienas, tad, kad būs pieejams eh, tulkojums visās valodās. Termiņš ir 27. novembris. Es eh, centīšos norganizēt ēnu, refer, ēnu referentu sanāksmi decembra sākumā vai nu Briselē vai Strasbūrā, un tad mēs arī paziņosim par datumu. Uh, Pēc tam būs paredzēts arī balsojums mūsu komitejā, ņemsim vērā IMCO uh, atzinumu, balsojums mūsu komitejā 27. janvārī, un uh, tādējādi mēs iespējams varētu balsot plenārsēdē februārī. Paldies referentam! Tūlīt skatos uz ēnu referentiem. Aicināšu viņus izteikties uh, tikai trīs minūtes katrs. Pirmais Werners Langens. Paldies! Konkurēt Konkurences politika ir viens no izpildu varas svarīgākajiem punktiem Eiropas Savienībā. Un, protams, tas nav kaut kāds pēdējo gadu izgudrojums. Īsnībā tā parādās jau Romas līgumos. Diemžēl tā ir kaut kur iegrimusi aizmirstībā. Īstenībā tā ir parādījusies eh, valstu apziņā tikai tad, ja ir lietas par valsts palīdzību. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu izvirzīt pirmo prasību, proti Eiropas komisijai vajadzētu uh, spēcīgāk uh, iestāties uh, par uh, saviem paziņojumiem. Tātad ir vajadzīga aktīva konkurences politika, kas ir viens no svarīgākajiem pīlāriem tirgus ekonomikai un vienotiem tirgum. Tas viss parādās līgumos, proti Eiropas Savienība ir tirgus ekonomika ar brīvu konkurenci. Un tas ir viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem, kas mums ir jāpilda. Domāju, ka Mesenšmita ziņāmā tas vēl neparādās, viņš varētu to papildināt. Tāpat mums ir arī mm, iepriekšējo gadu darbs Tremozas Ibalces kungs pagājuši, kad sagatavoja ziņojumu, mēs eh, to pieņēmām iepriekšējā sasaukumā, un tur īsnībā parādās visi svarīgākie jautājumi, par ko mēs esam diskutējuši pēdējos gados. Vēl pēc viena gada mēs lūdzām komisiju izdarīt bilanci par to, kas vēl nav izdarīts un eh, kas ir izdarīts. Tad, tad te arī mēs varētu ielikt grozījumus. Attiecībā uz atjaunošanos un uz nozaru jautājumiem. Mēsēršmita kungs ir sagatavojis pirmo projektu, bet es uzskatu, ka te vēl arī ir iespējami papildinājumi. Esmu sagatavojis daudzus grozījumus, jo uzskatu, ka Eiropas parlamenta atzinums par konkurenci ir mūsu viedoklis par ļoti svarīgu Eiropas Savienības politikas sfēru, kur mums nav pilnīgi nekādu kompetenču. Tieši tāpēc es uzskatu, ka to vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā, proti vajadzētu aicināt jauno komisāri domāt par savām vadlīnijām, domāt par modernizāciju, bet nesaistīt to tikai ar dalību valstīm, jo galu galā tiesa balstās uz Romas līgumiem. Un uh, tolaik īsnībā vēl nebija Eiropas parlamenta, tāpēc visas šīs vadlīnijas vajadzētu tomēr pieņemt konsultējoties ar parlamentu. Domāju, ka mūsu koplējuma procedūra jau tagad ir ievērojami paplašinājusies, un tas varētu attiekties arī uz vadlīnijām un arī uz visiem mm, lēmumiem. Varbūt mēs to varētu iekļaut arī kā grozījumus šajā ziņojumā. Tāpat man ir kāds cits jautājums. Uzskatu, mums vajadzētu skatīties uz uh, uh trīs dimensijām konkurences politikā. Tas ir 101, 101 līdz 109 punkts. Jā, protams, uh, Mešēsmita kungs ļoti pareizi norādīja uz konkurences kropļojumiem. Viņš runāja par valsts institūcijām, par uh, dažādām pašvaldību institūcijām, To eh, visu mums vajadzētu precizēt vadlīnijās. Pastāv arī apvienošanās aizliegums, tāpat arī ir strīdi par tirgus daļas definīciju, par attiecīgo tirgu, un pats svarīgākais, kas ir patērētājiem, karteļa aizliegums un um, vienošanās par cēnām aizliegums. Te mēs varētu atgriezties iepriekšējos gados, jo īstenībā iepriekšējos ziņojumos arī ir daudz kas no šiem jautājumiem pieminēts. Vairāki kolēģi eh, pieminēja to, ka vajadzētu palielināt budžetu eh, darbiniekiem komisijā, kas strādā pie konkurences jautājumiem. Nedomāju, ka tas ir vajadzīgs, jo tur ir tūkstots labi kvalificētu darbinieku, kas mierīgi tiek galā ar šiem uzdevumiem. Uh, Paldies! Es gribētu aicināt kolēģus ievērot trīs minūšu laika ierobežojumu, pretē, jo pretējā gadījumā mums vajadzēs iztikt bez tūkiem. Mums jābeidz darbs 18.30. Tagad uh, Zanīkungs no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mēģināšu iekļauties trīs minūtēs. Bet runa jau nav tikai par pieklājību. Es gribu teikt lielu paldies Meseršmita kungam par ievadu, un mums tiešām ir cerības, ka šis ziņojums būs kvalitatīvs. Ne tikai no sākuma, bet arī līdz pat pašām beigām. Un kvalitatīvs viņš būs ne tikai parlamenta acīs, bet daudz plašākā kontekstā. Es domāju, ka šobrīd ļoti svarīgi ir tas, ka konkurence Eiropā nu, nav tā joma, kur eh, esam sasnieguši vislabākos rezultātus. Es gribētu izcert, izcelt trīs galvenos punktus, eh, kas svarīgi ir mūsu grupas skatījumā. Pirmām kārtām Mēs gribētu pēc iespējas lielāku lomu eh, digitālā vienotā tirgus jautājumiem atvēlēt, jo mēs uzskatām, ka tas ir galvenais virzītājs izaugsmēji, inovācijām un darba vietām. Šobrīd es gribētu arī uzsvērt to, ka SND grupa, ka sociāldemokrātu grupa neatbalsta iniciatīvas, kas neņem vērā MVU intereses. Un pat šajā ziņojumā mēs gribam īpaši izcelt šo te aspektu. Nākamā svarīgā lieta. Mums ir jārunā arī par korupciju tā nedrīkstētu pastāvēt ne valdības, ne uzņēmējdarbības pasaulē. Un trešā lieta, kas varbūt ir vissvarīgākā mums, ir tas, ka konkurence nav tikai tāpēc, lai uzņēmumi būtu laimīgi, bet lai patērētāji e, gūtu no tā labaku, lab, labumu. E, Nu, tas tā pavisam kodolīgi no mūsu puses aspekti, ko gribam īpaši izcelt, izgaismot šajā ziņojumā. Paldies! Paldies, Ramon Tremoza kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi, uh, Pirmkārt, paldies referentam par ieguldīto darbu. Es domāju, ka šis ziņojums dod mums iespēju uzsākt ļoti aizrautīgu diskusiju. Un eh, nu, tās diskusijas noteikti turpināsies. Pirmkārt, piekrītu idejai par to, ka labāk jāizmanto cilvēka resursi eh, DG Competition, tātad ģenerāla direktorātā, kas atbild par konkurenci. Es priecājos, ka jūs aktualizējat šo te jautājumu. Eh, Mēs nerunājam par ierēģu skaita palielināšanu, bet par to, ka mēs konsu... efektīvāk izmantojam uh, savus resursus. Jo nevienmēr mēs redzam harmonisku saikni starp nacionālo līmeni un Eiropas Savienības līmeni. Es iesniegšu grozījumus arī, kas attiecās uz valstu atbalstu bankām. Es domāju, ka konkurences ģenerāla direktorātam ir jābūt eh, aktīvākam šeit, jo dažās dalībvalstīs mēs redzam koncentrēšanos banku sektorā, piemēram, Spānijā. Ir vairākas bankas, kurām ir nācies slēgt savu darbību, un trīs lielākās bankas aizņem 80% tirgus. Uh, Šobrīd, kad eh, kredīts finansējums MVU samazinās, nu, tad šī te jā, informācija jāņem vērā. Mēs gribētu, lai ģen, konkurences ģenerāldirektorāts uh, izanalizētu šo situāciju un veicinātu kredītu pieejamību MVU. Kā jau es pagājušā gadā teicu, uh, tad, ja mēs redzam, ka trūkst konkurences kādā nozarē. Un tieši tāpēc mēs bieži vien eh, ziņojumā runājam par transporta eh, nozari, vismaz to dara komisija. Nacionālās ostas un lidostas parasti ir nacionalizētas, viņas ir ļoti tuvu reģionālajām valdībām, eh, privātajam sektoram, centrālajai valdībai. Uh, rezultātā tas kropļo eh, situāciju visā Eiropā. Lidostas un ostas eh, dažās valstīs nevar konkurēt savā starpā un konkurēt ar citu valstu infrastruktūru. Manuprāt, eh, attiecīgiem ģenerāldirektorātam te būtu jāsaka kāds vārds. Tas pats attiecās uz energosektoru. Cenas dalībvalstu vidū ir ļoti atšķirīgas, un tas lielā mērā ietekmē konkurētspēju. Man būs grozījums arī par šo lietu. Un es ceru, ka konkurences ģenerāla direktorāts to varētu padziļināti izanalizēt. Un par uh, maksājumu direktīvu tur. Uh, parādās tas, ka ne visas e, valdības samaksā rēķinus 30 dienu laikā. Tas šis aspekts ir jāņem vērā. Un pēdējā lieta - digitālā uh, dienas kārtība. Arī šeit es iesniegšu grozījumu līdzīgi kā pagājušajā gadā. Es runāšu par Google lietu un aicināšu referentu uh, būt politiski nekorektam šajā ziņā. Uh, Nu, protams, mēs it kā nevaram pieminēt konkrētas valstis vai uh, uzņēmumus, bet Google monopola uh, eh, lieta ir ļoti izšķirīga un svarīga gan patērētājiem, gan uzņēmējiem Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mums vajadzētu šādu nedemokrātisku mandātu piešķirt uh, komisijai lietas uh, risināšanai un tālākai virzībai. Pagājušā gada ziņojumā atbalsts bija uh, virs 600, vis, virs 600 balsīm, un tas uh, nu, nevar palikt nepamanīts. Paldies! Nākamais runātājs Paloma Lopes skundze, lūdzu. Uh, labvakar, paldies. Nu, mums ir divi komentāri. Pirmkārtām, šeit nu, īsti nesaskan konkurēt konkurences politikas mērķi savā starpā. Sva, nu, protams, mēs priecājamies par atgūšanos, bet gribam teikt arī, ka pārlieku regulējums eh, neveicina izaugsmi. Mērķiem savā starpā ir jāiet kopā. Viņiem jāveicina gan ekonomikas konverģence, gan jaunas darba vietas vajag palīdzību gan iegūšanas industrijām, gan kuģu būvēju, lai kas tas arī būtu. Liberalizācija bieži vien var destabilizēt ekonomiku. Un mēs gribam pārliecināties, ka regula nerada papildu, regulējums nerada papildu šķēršļus ekonomikā. papildu liberalizācija iespējams eh, var nesniegt nekādu labumu MVU tieši pretēji. Un mēs esam pret eh, jebkādiem pasākumiem, kas pasliktinātu darbinieku situāciju. Un pasākumu, kas attiecās uz transportu. Nu, šeit mēs domājam, ka 2013. gadā būtu gribējies vairāk rīcības, un tas pats attiecās arī uz lauksaimniecības pārtiks jomu. Arī šeit mēs redzam, ka trūkst finanšu investīciju. Mēs esam redzējuši palīdzības pasākums, kas tiek iznot Spānijā un citviet Eiropā. Energos sektors Tur mēs arī dažādus skandālus esam piedzīvojuši, tāpat laikā redzam, ka nav juridiskās paļi, paļāvības, trūkst finansējuma atjaunojumai enerģijai un tā tālāk. Ir pārāk daudz oligopolu elektrības ražošanā. Un vienkārši trūkst caurskatāmības, eh, arī kas attiecās uz gāzes un enerģi, eh, elektrības rēķiniem. Nu, man arī ir e, vairāki grozījumi, kurus esmu gatava iesniegt un, protams, arī pārunāt gan kopā ar referentu, gan ēnu referentiem. Paldies. Reimon kungs. <clears throat> Paldies. Es gribētu pateikties referentam par eh, sagatavoto projektu. Es domāju, ka ar to mēs varam mierīgi strādāt. Protams, mēs varētu mm, dažas lietas uzlabot un iestrādāt arī vairākus punktus. Uh, Man patīk, ka viņš runā arī par transporta jomu un runā par to, ka šeit ir vajadzīga godīga konkurence. Domāju, ka to vajadzētu vēl detalizētāk uh, izskatīt. Vajadzētu nodrošināt, lai patērētāji, darba ņēmēji un citi mm, mm, dotu priekšroku arī vides jautājumu ņemšanai vērā mūsu transporta politikā. Zaļajiem vides joma ir ļoti būtiska. Un iepriekšējais konkurences komisārs šajā komitejā pēdējo reizi uzstājoties teica, ka viņš vēl īsti nezina, kas notiks ar iziešanu no um, atomenerģijas jomas, un pēc tam, pēc uh, divām stundām, tad, kad viņš bija aizgājis projām no komitejas, uh, tika pausts galīgais lēmums. Es domāju, ka nākamajā komisijā mums par to vajadzētu padomāt. Uzskatu, ka uh, šāda veida konkurences skropļojumi, kas pašlaik tiek plānoti enerģētikas jomā, nav pieļaujami. Mums vajadzētu arī šajā ziņojumā parunāt par to, vai atomenerģija var tiešām dot šādus uh, trūkumus atjaunīgajiem energoresursiem, vai te nepastāv uh, dažādi kropļojumi. Uh, Ir skaidrs, ka vajadzētu domāt arī par nodokļu konkurenci, vajadzētu paskatīties uz legāliem veidiem, kā uh, pret to vērsties. Protams, mums visiem tagad ir zināms uh, Luksemburgas skandāls. Attiecībās konkurences politiku ir skaidrs, ka mums ir uh, jādomā par nodokļu konkurenci, jo tā rada ļoti lielus trūkumus un rada ļoti liels problēmas valsti budžetiem. Uh, To mēs nevaram akceptēt. Mums kā Eiropas parlamentam vajadzētu šeit rast saprātīgu risinājumu un saprātīgu ietveru. Tām arī vajadzētu parādīties ziņojumā kā ļoti svarīgai daļai. Un, protams, ka komisija arī ir vajadzīgs personāls, lai varētu risināt šādas lietas. Ir vajadzīgs vairāk juristu, lai varētu pienācīgi strādāt. Paldies! Thank you! Now... Paldies! Nu, deputāts kundze, jums viena minūte tikai. Jā, jā, ļoti ātri. Divas domas, kuras gribēšu paust grozījumu veidā. Vairāk kā jautājumi varbūt. Pirmām kārtām lukslīgs eh, lieta un šie te nodokļu jautājumu, ko šobrīd pēta komisija, eh, valsts atbalsta formas no tiesas konkurences politika ir decentralizēta, nu vismaz īstenošanas līmenī, un tās ir nacionālās iestādes, kas to īsteno. Man, es gribu saprast, kā tas darbojas. Vai viņi reāli izpēta šos te no, nodokļu nolēmumus? Un otrs aspekts, pilnīgi cita lieta. Bosman uh, nolēmums par futbola spēlētājiem, nu tas neatiecas varbūt uz konkurenci, un tomēr runa par uh, eh, brīvu par tiesībām uz pārvietošanos. Tās varbūt ir tādas mazākas lietas, bet saistīts ar profesionālo sportu, arī tā ir ekonomiska darbība. Startautiskā sporta federācija gribēja noteikt ierobežojumus dažiem atlētiem, un eh, šis, eh, šī lieta ir iesniegta arī Eiropas komisijai, un es gribētu zināt, vai komisija ir gatava kaut ko darīt šajā lietā, nu it kā jau mazāka lieta, bet principi ir visiem vienādi tomēr. Paldies, vārds referentam. Paldies priekšsēdētāji. Nu īsi komentēšu izskanējušo. Langenkungs, nu jūs norādījāt uz daudziem svarīgiem aspektiem. Domāju, beig beigās mēs visi varēsim panākt vienošanos par šiem jautājumiem. Es nezinu, vai mums kaut kas sakāms par komisijas eh, paziņojumiem, bet, nu, man ar to ikā nav problēmas. Varam kaut ko teikt par to, jā. Par finansējumu. Nu, man jau bija tāds kārdinājums, un mani pārliecināja arī pagājušā gada uh, ziņojums. Uh, Eh, šis ir ļoti svarīgs aspekts, ko uzsvērt un izcelt. Svarīgi, līdzīgi kā pagājušā gadā, ka mēs varam vienoties arī par eh, formulējumu. Piekrītu, ka varam uzdot atvērtu jautājumu komisijai un lūgt skaidrot, kas tad īsti ir sasniegts. Vai notiek nepārtraukts izvērtējums attiecībā uz to, eh, kāds ir status quo. Paldies par visiem labajiem vārdiem, kas mani veltīti. Eh, jautājums par korupciju. Nu, šeit mums jābūt uzmanīgiem, kā mēs izsakamies. Vai nu mēs runājam par kaut ko konkrētu, vai nerunājam vispār. Vai nu mēs runājam par konkrētām lietām, kuras uzsveram, izceļam, vai arī nu, tikai vispārīgi atsauc uz to, ka korupcija ir problēma un ka tā ietekmē konkurences politiku. Bet esmu pārliecināts, ka šeit radīsim kompromisu, kas ir pieņemams visām pusēm. Ramon. Jautājums par to, ko pieminēt, ko nē. Noteikti, eh, līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs atradīsim pareizo kompromisu. Man sākotnējā reakcija ir, ka šāda veida ziņojumā, kur mēs paužam savu nostāju eh, par jautājumiem, kur nav mums formāla kompetence, tā ir komisija, eh, kas ir atbildīga. Mums nevajadzētu vērtēt lietas, kas joprojām tiek izskatītas, bet skatīsimies, varam paskatīties pagājušā gada atziņumu kāds formulējums bija tur, un varbūt mēs varam kaut ko pārņemt. Par transporta e, nozari to minēja gan goga, gan zaļo grupas pārstāvis un Ramonkungs. Jā, nu, 19. 20. apsvērums, kas par to runā. Un jautājums, ko mēs gribam sasniegt? sociāla dempika jautājums, piemēram. Pār, patērētāja pārstāvniecība, nu, nav jau tādas liels patērētāja pārstāvniecības Eiropas Savienībā, bet Eiropas parlaments kā tāds Uh, varbūt šeit ir vērā ņemams un mēs varam uh, nu, kaut kādu norādi te iekļaut. Energo sektors piekrītu tam, kas izskanēja par eh, vēloma, eh, novēlot maksājumu direktīvu. Piekrītu tam, kas tika teikts. Esmu gatavs par to runāt arī ēnu referents sanāksmē. Lukslīgs. Šī atsauce nav iekļauta, jo es savu eh, darbu pabeidzu pirms lieta izskanēja mēdījos. Bet parlaments jau eh, paudīs savu pozīciju par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas kopumā un to, kā tas ietekmē konkurenci. Tas lielā mērā attiecās uz valsts atbalsta režīmu, bet arī tādā vispārīgā līmenī. Svarīgs aspekts, eh, kas ir eh, jau pieminēts, bet, protams, ka to nevajag aizmirst Un uh, lietas, kas joprojām tiek izskatītas, jā, nu, tās ir svarīgi uzsvērt, to varam darīt. Par Bozmanu nolēmumu. Nu, tas nav jautājums, kas man ienāca prātā tā uzreiz, bet uh, esmu atvērts uh, un varam iekļaut atsauci arī uz profesionālo sportu. Un būšu priecīgs, ja mēs varēsim sastrādāties pie uh, pareizā un labākā formulējuma. Mēs jau varam pēc iespējas vairāk nozares pieminēt, bet uh, skaidrs, ka mums jau ir kaut kādi ierobežojumi. Bet mm, šie ierobežojumi neatiecās uz grozījumiem, un es pats esmu gatavs iesniegt arī grozījumu, un es ceru, ka mums būs tāds visatvarošs, visu iekļaujošs eh, atzinums eh, galu galā, eh, kur visas puses būs apmierinātas. Paldies visiem! Priekšsēdētājs. Lūdzu, dod vārdu deputātam. Man ir priekšlikums vajadzētu vēl vienu diskusiju raundu, tad, kad grozījumi visi ir iesniegti, un nevajadzētu ēnu referentu sanāksmes pirms tām. Ja ir 500 grozījumi, piemēram, mēs nevaram uh, rīkot ēnu referentu sanāksmi, ja mēs to neesam visu uh, kārtīgi pārunājuši. Lūdzu, ieplānot šādu lietu priekšsēdētājs. 27. novembris ir termiņš, kad var iesniegt uh, grozījumus. 21. janvārī tos skatīsim, 22. janvārī balsosim un 25. februārī plenārsēdē skatīsim šo lietu. Nākamā sanāksme 24. novembris, pirmdiena Strasbūrā, 7.30 vakarā. Sanāksme slēgta. Paldies!